Vācu ka kanāls nestrādā, saka priekšsēdētājs. Prova a parlare per vedere se viene tradotto. Siete pronti per andare in vacanza? Sì, sono pronti. Izskatās, ka viss ir gatavi doties atvaļinājumā, saka priekšsēdētājs. Vai tagad ir uh, dzirdams arī vācu tūkojums? Ļoti labi, jauki. Jā. Šeit bija tehniskas problēmas. Otrais darbkārtības punkts. Protokola pieņemšanā sanāksmē 24. un 25. maijā esam pieņēmuši šo uh, protokolu. Tagad nedaudz informācijas. Grozījumi par budžeta projektu ir jāiesniedz šodien, tātad 11. jūlijā līdz pusdienas laikam. Un sekretariāts jūs iepazīstinās ar tehniskiem, tehniskiem jauninājumiem. Nē, tomēr priekšsēdētājs sev izlabo 20. jūlijas ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Tālāk nedaudz par trialogiem. Kolēģi, vēlējos jums pateikt, ka bija divi trialogi par uh, eh, tiešiem maksājumiem un arī par uh, trialogu iznākumu. Mums bija tikšanās 22. Eh, maijā, arī jūnijā, un mēs tikāmies ar komisijas pārstāvjiem. Pagaidām vēl mēs nesam panākuši galīgo vienošanos, bet tomēr mēs varējām panākt progresu. Runājot par lauku reģionu attīstību, mēs šajā priekšlikumā pārbaudījām visas detaļas un varējām vienoties par politiski tādiem mazāk karstiem punktiem. Mēs noskaidrojām arī visus lingvistiskos jautājumus, pateicoties juristiem, lingvistiem, un vienojāmies arī par tehniskām detaļām. Bet ir vēl pietiekam liels skaits horizontāli jautājumu, kam noteikti arī ir jāpievērš uzmanība teiksim, runājot par kontrolēm un sankcijām. Padome piedāvās grozījumus, un šeit mēs saskaramies ar deleģētajiem tiesību aktiem. Un ir uh, komisijas uh, regulējums, kā ir jāpieņem šie īstenošanas akti un deleģētie akti. Bet īstenībā eh, viss, ko komisija piedāvā, mums nav paprātam. Pirmām kārtām, ja tiek uh, izdarīti kādi grozījumi, tad, protams, ir jāizmanto esošā likumdošanas procedūra, un tas atkal nozīmē kārtējo birokrātisko slogu, un citreiz tādiem maznozīmīgiem jautājumiem ir jāvēlt ārkārtīgi daudz laika un darbu. Tas nozīmē, ka Eiropas parlaments arī nevarētu kontrolēt šo griezījumu veikšanu, un attiecībā uz deleģētiem tiesību aktiem mums ir veto tiesības, bet uz īstenošanas aktiem mums tādu tiesību nav. Līdz ar to, eh, ņemot vērā faktu, ka tas, ja, piemēram, mēs runājam par īstenošanas aktu, īstenošanas tiesisko aktu, tad eh, parlamentam šeit burtiski ir sasaistīts rokas. Mēs neko nevaram mainīt. Padome vēl nav mainījusi savu nostāju, bet es ceru, ka visas iesaistītās puses ņems vērā savus pilnvērus, lai mēs varētu beidzot sasniegt progresu. Mēs jau sarunājāmies ar Polijas prezidentūru un ceram panākt progresu. Vēl kāds horizontāls jautājums. Piektais punkts eh, un eh, vēl arī ceturtais pants regulā par īstenojošiem tiesību aktiem. Komisija var iejaukties tikai tad, ja parlamenta atbildīgā komiteja atbalsta šādu procedūru. Jāņem vērā, ka mums taču ir, ir arī iestāžu, starpiestāžu vienošanās. Tālāk runājot par trilogu, kas eh, tika veltīts tiešajiem maksājumiem, te ir jāatceras 11. pants, kurā tiek atrunāta budžeta disciplīna komitejā esam izstrādājis ļoti labus priekšlikumus arī par mūsu iesaistu kopīgajā darbā. Tiek runāts arī par eh, jaunajām pilnvarām, īstenojot budžetāro procedūru. Parlaments eh, šeit spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Mēs arī šo to sasniedzām. Sākumā komisija bija pret mūsu pozīciju, bet tagad viņi ir visai uh, entuziastiski noskaņot pret mūsu priekšlikumiem un cerams, ka nākamā nedēļa laikā mūs sasniegs jauns priekšlikums. Un tad ir e, vispārīgā parlamenta pozīcija un pamatojoties uz to, mēs vēlējāmies e, aizstāvēt savas pozīcijas, tad, ja varētu tikt ietekmētas e, lauksaimnieku tiesības un mums ir jāparūpējas, lai attiecībā uz lauksaimnieku tiesībām mēs varētu pieņemt uh, deleģētos tiesību aktus, nevis īstenošanas aktus, jo tad mūsu ietekme būtu gandrīz līdzvērtīga nulēji. Mēs uzklausījām arī komisijas argumentus. Un, darbie kolēģi, Runājot par īstenošanas uh, aktiem un par uh, tiem dokumentiem, uh, kas tagad tiek gatavoti, jaunie ziņojumi. Mums, protams, par to ir jādomā un jādomā arī par saturiskiem jautājumiem, kas attiec tieš, tiešā veidā uz mūsu komitejas darbu. Protams, ka katrs deputāts var piedāvāt grozījumus pēc sava prāta. Uh, bet tad, kad jūs iesniedzat grozījumus, esiet piesardzīgi, ņemot vērā uh, to, vai tas attieksies uz deleģētajiem vai uz uh, īstenojušiem tiesību aktiem. Kolēģi, runājot par tiešiem maksājumiem, lauku reģionu attīstību. Mēs vienmēr cenšamies saglabāt parlamentu ietekmi. Mēs vēlamies, lai šajās jomās tiktu pieņemti uh, deleģētie tiesība akti. Tādēļ nevēlamies uh, saņemt tādus kolēģu grozījumus, kuri ies uh, eh, padomus un dalību valstu pavadā, jo mēs vēlamies uh, galvenokārt atbalstīt lauksaimnieku intereses arī tad, kad piedalāmies trialogos. Un mums ir, protams, jāorganizē arī citi trilogi, piemēram, rudenī, kad eh, jau darbu būs uzsākus polijas prezidentūra. Ja kāds kolēģis tagad vēlas izteikties, es labprāt došu viņam vārdu. Džordž Lainen, Laimkungs, lūdzu. Paldies, izteikšos ļoti lakoniski, atbalstot jūsu teikto tās diskusijas, kas norisinās padomē par deleģētajiem tiesību aktiem un īstenojošiem aktiem, Protams, eh, tad, kad parlamentā norisinās sarunas par kādu jautājumu, tad mēs vienmēr atgriežamies pie šiem divu veidu aktiem. Un ir patiešām bēdīgi, ka padome savu pozīciju mēģina mums uzspiest. Es ceru, ka mēs varēsim izstrādāt kaut kādu kompromisu, lai varētu aizstāvēt savu pozīciju. Un lauksaimniecības komiteja atbalsta jau eh, iepriekš pausto viedokli par tiešajiem maksājumiem un uh, eh, uzskata, ka ir jāievēro jau spēkā esošā procedūra. Mums, protams, vajadzētu varbūt vairāk diskutēt par to, kā mēs pieņemam lēmumus, kas attiecas uz tik būtiskiem pasākumiem, jo tie ļaudis, kas mūs ir ievēlējuši parlamentā, cer, ka mēs šeit atbalstīsim viņu intereses. Mēs nedrīkstam atkāpties un Tādēļ mums ir jācīnās arī par savām tiesībām, par savu ietekmi un mēs atbalstīsim arī referentu un arī, eh, protams, jūs priekšsādātāju kungs. Paldies! Grazie George. E, d'altra parte... Paldies George. E, è proprio questo il motivo che ha spinto tutti i coordinatori uh, dei... Visu politisko grupu koordinatori Pirmos trīs ziņojumus uh, uzticēja sagatavot priekšsēdētājam jo tie ir tādi starpdisciplināri jautājumi, un mums ir jābūt pietiekam konsekventiem arī savās attiecībās ar citām ES institūcijām. Mēs esam spēruši soļus uz priekšu, un es ceru, ka mēs varēsim daudz ko panākt. Ja neviens kolēģis vairāk nevēlas izteikties, tad mēs varam ķerties pie ceturtā darba kārtības punkta - medus bišu veselība un problēmas biškopības nozarē. Referents ir eh, Čaba Sandors Tabadžī. Uh, Tagad mums vajadzētu iepazīties ar ziņojumu projektu. Kolēģi, jums, protams, nebūs nekāds noslēpums, ka daudziem kultūra augiem ir nepieciešama aputeksnēšana un pārsvarā šo smago darbu veids medus bites. Ņemot vērā vides piesārņojumu un globālās izmaiņas, bišu kolonijas skaits aizvien samazinās. Un Tabadžī kungs tagad runās par to, kas ir jādara, lai uh, notiekošo nozarē uzlabotu un lai varētu aizstāvēt biškopju intereses. Eiropas Savienībā. Došu sākumā vārdu Badžī kungam un pēc tam uh, kolēģim no komisijas, uh, gan no Sanko ģenerāldirekcijas, gan no Agri ģenerāldirekcijas. Un tagad Tabadžī kungs lūdzu. Paldies. Mi a problēma lényege? Novemberben a elnök úr Paldies, priekšsēdētāji. Ment elfogadott egy állásfoglalást, de... Mēs jau runājām par uh, šo ziņojumu pagājuši gad, un decembrī parlaments pieņēma rezolūciju. Ungārijas prezidentūras laikā padome nāca klajā ar paziņojumu, Un parlamentam tagad ir arī jārēģē. Mums ir jāizstrādā konkrēti priekšlikumi. Pontosan jelezte, az több mint önmagában. Priekšsēdētājs jau minēja vairākas problēmas, ar ko mēs cīnāmies. Bet īstenībā šīs problēmas skar nevienu biškopības nozari, eh, kas gan nodrošina 600 tūkstošu darba vietu Eiropas Savienībā. Un apute, ap, Puteksnēšana arī ir ļoti svarīga. 44% no augiem aputeksnē tieši bites. Un 76% no pārtiks ražošanas tiešā veidā ir atkarīgi tieši no aputeksnēšanas. Tādēļ biškopības nozare ir tāda kā dzīvību uzturošā ādera Eiropas Savienībā, un mums ir jāizveido kopīgi pieeja visā Eiropas Savienībā biškopības nozarei, pateicoties biškopības nozarei, uh, uh, rodas vispārīgas nozīmes pakalpojumi, intereses, tādēļ mums ir jāizstāv šī nozara ar visiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Un, protams, ir jāuzklaus arī tas, kas ir sakāms biškopiem. Mēs dzirdējam, ka ērces un citi insekti uzbrūk bitēm. Uh, bet jāņem vērā, ka šajā nozarē darbojas ļoti maz profesionāļu. Galvenokārt biškopībā darbojas amatieri. Tādēļ vajadzētu parūpēties, lai mēs viņus varētu labāk aizstāvēt un lai viņu balss Eiropā būtu skaļāk sadzirdama. Protams, mums ir jāpiedāvā kopienas atbalsts šai nozarei, lai varētu izstrādāt jaunus produktus, kas palīdzētu aizsargāt medus bišu veselību lielajiem farmācijas uzņēmumiem īstenībā, nu, gandrīz nav nekādas daļas gar to, kas notiek biškopībā. Viņiem nav intereses izstrādāt uh, produktus, kaut kādus eh, pesticīdus, kas varētu labāk aizsargāt šo nozaru, aizsargāt bites no ka citiem kaitēkļiem. Uh, un uh, sektors ir pietiekami maz, tādēļ viņš šeit neredz nekādas peļņas iespējas. Bet ja kopiena aizstāvēs biškopības nozari aktīvāk, tad, protams, varbūt arī mums izdosies pārliecināt farmācijas uzņēmumus par to, ka ir nepieciešama kaut kāda darbība. Mēs jau 20 gadus runājam par šo jautājumu, nav piedāvāt nekāda risinājumi, un kāds tad ir iemesls uh, šādam interesu trūkumam? Nav bijis uh, nekādas secīgas izpētes, nav tikuši izstrādāti jauni produkti, un nav piedāvāti nekādi darboties spējīgi risinājumi. E, protams, e, tiek izstrādāts antibiotikas, zāles, dažādi pesticīdi, tas norisinās pietiekami bieži, bet ne biškopības sektorā, ne biškopības sektora aizsardzībai. Un tādēļ mēs piedā, piedzīvojam tādu nelabvēlīgu situāciju. A, köve, a tudományos programból a... ir e, īpašas ērču sugas, kas ir bīstamas bitēm, bet nav joprojām atrast nekādu līdzekļu, kā pret tām cīnīties. Mēs ceram, ka iz, astotā izpētes pamatprogramma varēs mums piedāvāt kaut kāds risinājums, ka mēs saņemsim resursus, lai varētu cīnīties pret šo problēmu, jo tas ietekmē nevien medus ražošanu kā tādu, bet gan lauksaimniecību kopumā. Mēs esam piedāvājuši 30 konkrētus pasākumus arī Eiropas uzraudzības sistēmu, lai varētu uzlabot situāciju. Protams, ka bites neapstājas pie vienas valsts robežām, tās var lidot arī pāri robežām. Tādēļ mēs uzskatām, ka ir nepieciešama Eiropas Savienības līmeņa e, regulācija. Jāstrādā arī dalībvalsts līmenī, bet ir jābūt arī sazarotai sadarbībai visā ES teritorijā. ir jāizveido laboratorijas visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Protams, vienai laboratorijai ir jābūt Eiropas Savienībā, tādai centrālajai laboratorijai, bet ir jābūt laboratorijām arī katrā dalību valstī, lai varētu veikt novērojumus uz vietas. Ir vēl citas būtiskas programmas, varu šeit minēt kolos programmu, kas eh, noteikti varētu sniegt palīdzīgu roku. Protams, mums ir jāizveido arī uzraudzības sistēma attiecībā uz augiem, uz stādiem, jo attiecībā uz augiem mums nav nekādu datu, mums, mums rīcībā nav informācijas par to. Tāpat mums nav pieejama informācija par augu veselību. Tādēļ ir jābūt informācijas apmaiņai starp laboratorijām. 96% no biškopības nozarē strādājušiem ir amatieri, tādēļ šiem cilvēkiem ir jāpiedāvā arī apmācības iespējas. Un, jā, ja jūs, piemēram, vēlaties doties medībās vai makšķerēt, jums ir nepieciešama īpaša atļauja. Tādēļ būtu, nu, dien jauki, ja līdzīgas atļaujas ieviest arī biškopības nozarē un piedāvāt cilvēkiem, kas tur darbojas, attiecīgu apmācību. Protams, eh, ir eh, jābūt arī speciālistiem, kas pietiekami labi pārzina to problemātiku, ar ko sastopas cilvēki biškopības nozarē. Mums līdz ar to ir nepieciešams vairāk resursu un ir jābūt labākai sadarbībai starp dalību valstīm. Vēl kas? bišu aizsardzības produkti, ja tādi tiks izstrādāt, protams, eh, būs nepieciešams daudz laika patentēšanai, izstrādē, izmēģināšanai. Tas ir saistīts arī ar intelektuālā īpašuma aizsardzību. Ja kāds uzņēmums eh, ir laidz tirgu jaunu produktu, protams, tas ir arī jāaizsargā. Ja šeit nav noskaidroti visi intelektuālā īpašuma aizsardzības principi, tad, protams, šo produktu nevar tirgu laist. Lauksaimniecības nozarē tiek izmantoti pesticīdi, un arī pesticīdi nelabvēlīgi ietekmē biškopību. Protams, mēs sakām, ka lauksaimniekiem jāizmanto pēc iespējas mazāk eh, pesticīdu, bet arī tas ir saistīts ar grūtībām. ir jābūt stingrākām pesticīdu izmantošanas kontrolēm un ir jāievieš jaunas pesticīdu izmantošanas metodas. Tiem ir jābūt videi un dzīvajiem organismiem draudzīgākiem. Dažreiz pesticīdos esošās aktīvās vielas var aizstāt ar citām vielām, kas ir mazāk kaitīgas. Pesticīdu izmantošana arī ir jautājums, kam vajadzētu pievērsties padziļinātāk. Mums ir labāk jāinformē lauksaimnieki par pesticīdu izmantošanu. Piemēram, manā valstī, Ungārijā, lauksaimniekiem pirms konkrēta pesticīda izmantošanas ir jāinformē biškopi par to, ka viņi ir paredzējuši izmantot šādu pesticīdu. Es domāju, ka tas ir jāievieš centralizēti visā Eiropas Savienībā. Uh, Garsīs kungs uzdeva visai interesantu jautājumu. Es varu teikt, ka nav izpētīts, kā ģēmo ietekmē bišu veselību, jo projām nav notikuši nekādi pētījumi šajā jomā. Uh, Un es domāju, ir pēdējais brīdis to beidzot sākt darīt. Tā tad mums ir jāapzinās, vai GMO ietekmē bišu veselību vai nē, jo tas ir neatraujamā veidā saistīts ar pārtiks nekaitīgumu. Un mēs taču importējam arī produkts no trešajām valstīm. Uh, mēs tos pietiekam rūpīgi pārbaudām, bet nevienmēr trešās valstīs ievēro tikpat eh, augsts standarts kā pie mums, un ir cilvēki, kas pat uzskata, ka vajadzētu aizliegt trešu valstu produktu ieviešanu ES, bet, nu, tad varbūt varētu novest pie nelegālas tirzniecības, un to mēs arī negribam panākt. Ir pieņemta arī tā sauktā medus direktīva, un tur ir noteikti tādi ļoti abstrakti pasākumi, bet mums vajadzētu būt stingrākiem un konkrētākiem. Un medus direktīvas pielikumā ir jāievieš daudz uh, skaidrāki un striktāki parametri, jo tas nāk pa labu visai nozarei kopumā. Piemēram, lai varētu cīnīties arī pret uh, viltota medus tirzniecību. Tālāk mums ir arī geogrāfiskās izcelsmes norādījumi, izcelsmes valstu norādījumi. Tam ir noteikti jābūt eh, ietvertam šajā pielikumā. Ir vairākas kategorijas. Eh, ir Eiropas medus, Eiropas medus no trešajām valstīm un medus no trešajām valstīm. Īstenībā ar šādu iedalījumu vien nav gana ir uh, jābūt skaidrai norādēji uz burciņas, no kuras valsts tad šis medus nāk, tāpat kā tas uh, tiek darīts attiecībā uz citiem produktiem. Bet uh, medus nozarē, medus ražošanas nozarē tas joprojām uh, nav ieviests, tādēļ mums kaut kas ir jādara uh, lietas labā, un Zomers kundze savā ziņojumā šo jautājumu neatrisināja. Mēs lūgtu komisiju kaut ko darīt lietas labā, lai varētu parūpēties arī par kvalitātes ganamtēšanu. Runājot par izcelsmes norādu uz produktiem, šādu marķēšanu biškopju īstenībā neizmanto. Spānijā, Itālijā, Francijā ir daudz produktu, kas tiek aizsargāti, kurus uh, aizsargā geogrāfiskās izcelsmes norāde. Bet, piemēram, mums ir tikai 14 aizsargātas medus šķirnes. Tādēļ mēs lūgtu, lai biškopji izmantotu uh, šādas marķiešanas iespējas daudz vairāk un plašāk. Tālāk runāt par uh, otro KLP pīlāru. Mums ir jāveicina jaunu stropu, uh, celšanu jaunu stropu uh, paplašināšanu, tā tad ir jābūt vairāk bišu stropiem Eiropā. Jāņem vērā, ka biškopība ir ļoti īpatnēja nozare un cilvēki strādā varbūt pat tādā izolētā veidā, tādēļ ir grūti veidot tādu sadarbības tīmekli. Piemēram, mēs zinām, ka cukura ražošanas nozarē valda krīze, kas ir skārus visu Eiropas Savienību un līdz ar to arī biškopjus. Tādēļ savā ziņojumā es piedāvāju lai tas cukurs, ko iepērk biškopi, tiktu uh, uzskatīts par rūpniecisko cukuru, un biškopi to varētu iem, iepirkt par lētāku summu. Es lūgtu arī kolēģi šo priekšlikumu atbalstīt. Protams, mums uh, šis jautājums ir jāuztver pietiekam nopietni, gan raugoties uh, no fitosanitārā viedokļa, gan arī no lauksaimniecības viedokļa. Mums uh, ir daudz jādara gan Eiropas Savienības, gan dalību valstu līmenī, un tikai, ja mēs visi strādāsim roku rokā, mēs varēsim kaut ko sasniegt. Jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts, bet ja mēs nerīkosimies, tad Lulīngas kundze mums nedos mieru un jautās, kādēļ tad mums ir tik daudz problēmu, bet mēs vēlamies tās atrisināt un e, vēlamies to izdarīt nekavējoties. Paldies, paldies turpin priekšsēdētājs, paldies Tabadžī kungam. Tagad došu vārdu kolēģiem. Vēlējos mūsu vidū sveikt Olaviju Alīni Silju Viņš sekos mūsu diskusijām. Lūdzu, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāja, saka Patrau Nevišs kundze. Vēlējos uzteikt referentu par izcilo darbu. Viņš patiešām ņēma vērā uh, visus būtiskos jautājumus, viņš arī minēja iespējamos riskus. Jāņem vērā, ka biškopības nozara ir ļoti būtiska Un mēs ļoti labi apzināmies, kādas sekas tas varētu radīt lauksaimniecībai kopumā. Ja biškopības nozarē valdīs problēmas, protams, tas novadīs pie problēmām lauksaimniecībā kopumā. Tādēļ vēlējos izgaismot trīs konkrētus aspektus, kas eh, ir ļoti tūmanai sirdī. Pirmām kārtām. Jautājums ir jārisina nacionālā līmenī. Pilnīgi pareizi, bet vienlaicīgi par to ir jārunā arī Eiropas līmenī. Es vēlējos teikt, ka ir pietiekami daudz aktuālu pētījumu par to, kādas eh, sekas uz lauksaimniecību kopumā var atstāt bišu veselības problēmas. Mēs eh, vēlamies konkrētus skaitļus, konkrētus datus, no tiem nevar atteikties, un mums ir arī jāsaprot, eh, cik liela nozīme ir biškopībai, lai varētu veicināt lauksaimniecības attīstību kopumā. Otrām kārtām Jums ir pilnīgi taisnība. Daudz biškopji ir uh, biškopji amatieri, tātad uh, tas viņiem ir vairāk vaļas prieks, nevis profesionāla nodarbe. Un šie cilvēki arī nevelta pilnu laiku biškopībai. Viņi strādā, tā teikt, uz puslodzi, bet viņi ir pietiekami labi izglītoti, viņi apmeklē kursus un, protams, uh, Viņiem ir jābūt zināmai pieredzē, lai darbotos šajā jomā. Biškopi strādā uz puslodzi, nepilnu laika darbu, un eh, tomēr tajā pašā laikā viņi ir nodarbināti šajā nozarē. Tādēļ eh, te vajadzētu izvairīties no jau kādiem eh, pārpratumiem. Trešais jautājums, kas ir tiešā veidā saistīts ar izcelsmes norādēm, ar marķēšanu. Īstenībā te arī ir iespējami pārpratumi, jo pie mums ieved arī daudz medus no Āzijas valstīm. Eiropas Savienībā uh, ir vairākas medus šķirnes, un mēs vēlamies, uh, lai arī šeit tiktu garantēta tās augtā papildus vērtība, bet mēs to nevarēsim panākt, ja joprojām tirgu varēs nopirkt dažādus maisījumus, tādus uh, uh medus šķirnes, kas par 100% īstenībā nav medus. Vēlējos pateikties referentam un vēlējos pateikties par to, ka viņš ir izcēlis pašus galvenos principus. Paldies! Paldies, patrone Vieškundze, Garsija kungs, lūdzu. Sí, muchas gracias, presidente. Eh, quisiera dar las gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties Eiropas komisijai un arī referentam un visiem, kas strādā pie šī ļoti ārkārt, pie šī ārkārtīgi interesantā jautājuma par to, kādu lomu bites spēlē lauksaimnieciskajā ražošanā Eiropā. Vēlētos uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi identificēt bišu mirstības cēloņus un īpaši neaizrauties ar dažādiem subjektīviem viedokļiem. Un par to es runāju tāpēc, ka ir svarīgi izskaust uh, dažādas uh, pri, eh, teiksim, dažādas nepamatotas aizdomas, un, un kā piemēram, ja paši redzējāt, kas notika ar E. coli baktēriju jautājumu, un ir ļoti svarīgi, lai tie pasākumi, kurus mēs veiktu, mēs izmantotu datus, kas nāk no dalībvalstīm, un tieši dalībvalstīm ir jāuzņemas atbildība šajā gadījumā, lai atrisinātu problēmu. Eh, komisijas un uh, Eiropas Savienības loma būtu koordinēt rīcību, eh, ko eh, veids pašas dalībvalstis. Runājot par pesticīdu jautājumiem, pētījums Spānijā rāda, ka biškopības panākumi vai panākumu trūkums nav atkarīgs eh, tiešā veidā no pesticīdu izmantošanas. Uh, Taču, e, ieviešot jebkurus jaunus pesticīdu veidus e, un sākot tos izmantot Eiropā, ir tiešām vajadzīgs ļoti nopietns ietekmes izvērtējums. Tieši tas pats ir nepieciešams attiecībā uz ģenetiski modificētiem organismiem un to ietekmi uz bišu veselību, jo pašlaik nav um, bijis. Um, reģistrēts neviens gadījums, kas parādītu, ka ģenetiski modificētajiem uh, Uh, organismiem ir kaut kāda ietekme uz bitēm. Tādēļ uh, šo pētījumu līniju varbūt vajadzētu turpināt. Uh, un ģēmo vispār neatstāja nekādu iespēju uz fitosanitāriem uh, apstākļiem, un tādēļ mm, šķiet, ka tad, ja pierādījumi tiešām rāda, ka nekā kaitīgi nav, nu nav nekādas vajadzības pārspīlēt un veltīt nepamatot lielu uzmanību kādam jautājumam, ja tas būtībā to nepelna. Es ceru, ka visiem mums ir viens mērķis prātā, un mēs visi piekrītam, cik svarīgas ir bites lauksaimniecībā. Paldies. Rāns Karsīs kundze un Rēmers kundze. Paldies, vēlējos pateikties referentam par pamatīgo darbu. Man arī uh, jāatzīst, ka izlasīju ziņojumu ar lielu interesi. Es vēlējos uzsvērt, ja mēs runājam par kontrolēm un novērošanu, ir jāparūpējas par vienotiem standartiem Eiropas Savienībā, jo bieži vien ir tā, ka dalība valsts ievieš pašas savus kontrolas sistēmas, tās pēc tam ir ļoti grūti salīdzināt savā starpā. Un, ja mēs runājam par Eiropas līmeņu kontrolēm, tad tā tam arī ir jābūt. Bet, protams, mums visiem ir arī jāapkopo dati un ir jāizmanto vien un tie paši dati. Mēs, protams, um, saprotam, ka vajadzēs uh, izveidot biškopju reģistru, bez tā mēs nevarēsim iztikt. Mēs nu dienu nezinām, cik daudz biškopju darbojas Eiropas Savienībā un cik daudz stropu te ir, jo ir ļoti daudz cilvēku, kam tas ir nu dienu vaļas prieks un viņi vispār nekur nav reģistrēti. Un, protams, uh, pietiek tikai ar vienas slimības uz, uzliesmojumu, lai tas ietekmētu veselu reģionu. Un tālāk jūs teicāt, ka vajadzētu, piemēram, ka Ungārijā uh, lauksaimnieki sākumā informē biškopis, ka viņi izmantos konkrētus pesticīdus, bet es domāju, tad ir jābūt arī konkrētai informācijas apmoņa, apmaiņai, jābūt tādai atgriezeniskajai saiknē biškopiem, arī ir jāinformē lauksaimnieki par to, kur atrodas viņu bišu stropa un tā tālāk. Un mums noteikti vajadzētu arī izvairīties no dažādiem pārpratumiem un no nevajadzīgas baiļu izplatīšanas. Uh, Tā tad ir jābūt lietišķai, normālai sadarbībai, un mēs eh, saprotam, ka īstenībā abās nometnēs, abās pusēs, eh, gan lauksaimniecībā, gan diškopībā ir iespējams izmantot jaunākās tehnoloģijas, jaunākos medikamentus, jaunākos eh, zinātniskās attīstības sasniegumus, lai panāktu progresu. Paldies! Paldies, Oslīna kungs, nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos uzteikt mūsu referentu. Kritische Themen nicht ausgespart. Äh, ich widerspreche ja ungern. Es äh, ļoti nelabprāt runāju pretī Garcijas kundzei, bet īstenībā pesticīdu izmantošana nemaz nav tik nevainīga, nevajadzētu to noliegt. Pagājuši gadu Vācijā cieta vairāki tūkstoši bišu stropu, vairāku biškopju, jo tika izmantots konkrēts pesticīds kodinātājs, un tas tika izmantots pretlikumīgi. Tātad, ja problēmas ir, tad tās ir arī jāpārunā, un nevajadzētu izlikties, ka nu viss ir vislabākajā kārtībā, un vispār neko nevajadzētu darīt. Tā ir aplama pieeja. Ja? Tālāk e, šīs ērces joprojām sagādā daudz galvas, skāpi, galvas sāpju biškopiem un nelabvēlīgi ietekmē bišu veselību kopumā. Un, protams, pesticīdi visu šo situāciju neuzlabo. Mums noteikti vajadzētu ņemt vērā arī ģēmo, kāda ir izpējamā ģēmo ietekme uz biškopības nozari. Ir ļoti atšķirīgi pētījumi rezultāti, un es tagad liekot roku uz sirds nevarētu teikt, ka ir jāizmeklē pilnīgi visu un ka nav nekādu grūtību ar ģēmo. Protams, eh, es pieļauju eh, veikt arī pētījumu Spānijā, kuri pierāda, ka ģēmo problēmas nerāda, bet es esmu skeptiski noskaņots. Tālāk Runājot par uh, medu un dažādām medus šķirnēm, mums uh, šis jautājums ir padziļinātāk jāizpēta, jo tas ir saistīts arī ar patērētāju aizsardzību. Un atcerēsimies, ka ļoti daudz biškopi nu dien to dara vaļas prieka pēc, bet mēs šo vaļas prieku viņiem apgrūtinām. Ir ļoti maz jauno biškopi, jaunu cilvēku, kas vispār par šo arodu interesētos. Uh, Jā, biškopība nav uh, tas vienkāršākais vaļas prieks, tādēļ varbūt varētu ziņojumā pievienot kādu punktu, ka vajadzētu audzināt šo jauno biškopi mm, paudzi, vajadzētu mēģināt viņus vairāk interesēt par šo rūpalu un parūpēties par labāku kvalifikāciju. Un visbeidzot tika runāts par jauno lauksaimniecības politiku, par reformēšanu un biodaudzveidības veicināšanu. Īstenībā eh, KLP jauno kursu īstenojot, tas ir eh, viens no galvenajiem akcentiem. Un, protams, mums ir jāatceras arī šis medus bišu liktenis, un es domāju, ka tas ļoti labi sasaucas ar jauno KLP virzienu. Protams, daudz runāja arī par resursu palielināšanu, to mēs nedrīkstam aizmirst, bet galvenokārt ir jāveicina izpēte, jāuzlabo izpētes koordinācija, Protams, pētniecība norisinās, bet ja nav pietiekami labas koordinācijas, nu tad bieži vien vislabie darba augļi vienkārši nokrīt zemē un tā arī netiek pacelta. Paldies! Eiknaut, e, poibove. Jā, paldies un tālāk Kanātu kundze un pēc tam Bovē kungs kungs. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī Tabāčī kungam par uh, ziņojumu, par bišu jautājumu, jo jautājums ir svarīgs un ziņojums arī atspoguļo to, cik ļoti svarīgi jautājumi ir likt uz spēles. Jā, un tas uzsver arī to, ka visam ir jābūt balstītam uz zinātniskiem faktiem, un es domāju, ka tieši tas ir izējas punkts, no kur sāk tabadžīkungs. Bet, ja zinātne nav objektīva, vai arī, ja ir kāda vilcināšanās vai kavējumi, lai tiktu klāt kādiem datiem, uh, Tad es domāju, ka šeit arī Tabaģī kungs uzsver ļoti skaidri, ka ir svarīgi balstīties zinātnes atklājumiem, bet tāpat laikā mums ir jānodrošina arī pieeja visiem datiem, kas vispār ir, kas vispār eksistē. E, viens jautājums, kas varbūt nav pietiekami uzsvērts ziņojumā, ir jautājums par to, ka uh, lauksaimniecība kļūst par monokultūras lauksaimniecību, un starp citu tā ir problēma bitēm. Viens piemērs no ASV, mēs varbūt neesam Eiropā tik tālu nonākuši, bet piemērs ir labs, jo mēs tur virzamies, piemēram, ražojot mandelas, eh, piemēram, Kalifornijas štatā 80% no visām pasaules ražotiem mandeliem ražo no šajā vienā teritorijā, un bites šeit izmanto vienu mēnesi, lai aputeks aploksnētu mandaļkoks. Tātad e, vienu mēnesi tā sēd tikai vienu veidu produktu. Un tā kitniecība lauksaimniecība e, arī novērt pie bišu veselības problēmām. Mēs, piemēram, zinām, e, ka ir problēmas ar varo ērcē, mēs zinām, ka ir problēmas ar pesticīdiem, bet bitēm ir ļoti svarīgi, lai to uzturs arī būtu daudzveidīgāks. Un tieši tādēļ augstsaks jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Un tieši tādēļ e, daudzveidīgošana ir ārkārtīgi svarīga, un varbūt tam vajadzētu pievērst vairāk uzmanības ziņojumā. Uh, paskaidrošajā daļā tas ir minēts, bet es domāju, ka pašā ziņojumā varbūt vajadzētu drusku vairāk runāt par šo nepieciešamību pēc daudzveidīgākas dietas e, bitēm. Uh, bet eh, ziņojums ir ļoti labs un tagad ir ļoti svarīgi, lai turpinātos izpēte, lai mēs apkopotu visas eh, jau esošās zināšanas, lai beigu beigās mēs varētu tiešām vērsties pret dažādiem faktoriem, kas traucē bišu veselībai, ieskaitot arī šo monokultūras aspektu. Un varbūt mazāk jākoncentrējas uz eh, medikamentiem bitēm, jo gal galā, ja mums būs labāka, pareizāka lauksaimniecība, mums mazāk vajadzēs kaut kādus papildus medikamentus, jo uh, citādi beigu beigās mēs koncentrēsimies uz problēmas beigām, nevis uz sākumu. Un paldies Tabāģī kungam par šo ziņojumu, un uh, tas pagaidām ir ļoti apmierinoši. Paldies, tālāk Bovē kungam vārds. Arī es gribētu pateikties referentam, tā Baģikungam. Jā, tā ir, ka šodien saskaramies ar reālu problēmu biškopībā, jo ir mirstība apmēram ir 80 līdz pat 90 procenti bišu saimēs. Un vēl ar vienu nav zināms, kāpēc tas notiek no zinātniskā viedokļa. Un pēdējie uh, dati, kas eh, mājā tika publicēti no plus one uh, komisijas puses, uh, arī nebija, <clears throat> nebija pašsaprotami. Tad nav runa, ka tikai tie ir, uh, ka tie ir ķīmiski problēma, ķīmiski produkti, kas rada problēmu, bet arī ir problēma ar jauninājumiem, piemēr, parazīti, kas iemitinās višu vēdarā, un kad tika izpētīti, veikti pētījumi šai ziņā, tad tika secināts, ka arī tad, kad šo parazītu ir ļoti maz, viņi ļoti ātri vairojas bitēs. Tātad te nav runa tikai par tradicionālajām bišu slimībām, bet vēl arī par ķīmiskiem produkt, produktiem. Un līdz šim uh, visi šie, visi šīs sēkas kopā netika identificētas. Tad jāskatās ir, kuri produkti būtu atļaujami un kur nē, jo situācija tagad ir ļoti sarežģīta. Mums ir vajadzīgi precīzi dati, jo pašreizējais <clears throat> pašreizējā novērojamais situācija ir tāds kā kokteils, un tur jā, jāizdara secinājumi, kas tieši ir pie vainas, un pēdējo nedēļu laikā zinātnieki nākuši klajā ar secinājumiem, ka šī ir jauna problēma, līdz ar to arī risinājumiem jābūt atšķirīgiem. Paldies, Žuse. Pēdējais runātājs Luis Kopala Santos, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es jums pateicos Vēlējos izteikties lakoniski un vēlējos pateikties referentam sociāla demokrātu grupas vārdā. Vēlējos arī uzteikt viņu veikto darbu. Mēs varam atbalstīt eh, kolēģi, un es ceru, ka arī pārējie darīs to pašu. Eh, Paldies, Lujiš, un tagad uh, došu vārdu komisijas pārstāvim, vai ir kāds, kas no komisijas vēlas runāt, kurš runās, Bernorio vai Ņumenkungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Komisija pagājušā decembrī pieņēma paziņojumu par uh, medus bišu veselību, un tas bija dokuments, ko atbalstīja arī padomu un parlaments ar mērķi stimulēt eh, diskusijas par šo jautājumu. Kā referents jau atzīmē, jautājums ir bezkala svarīgs un ir ļoti svarīgi, lai mēs arī no pārējām institūcijām tā tad eh, saņemtu atgrieznisko saiti. Komisija pašlaik ir uzsākusi virkni pasākumu, lai uzlabotu situāciju attiecībā uz bišu veselību. Un daži no šiem pasākumiem jau tika izklāstīti paziņojumā, vēl citi savukārt joprojām tiek apspriesti, taču vēl ir jāveic tā teikt galīgais slīpējums, un tādēļ es esmu ļoti priecīgs eh, par tiem, kas izteicās. Un būtībā es saprotu, ka tie pasākumi, kurus eh, mēs esam ieplānojuši, sasaucas ar jūsu bažām, ar to, ko jūs uzskatāt par svarīgu. Piemēram, par to, cik ļoti svarīgi ir eh, harmonizēti apkopot datus par bišu mirstību Un šis monitorings ir jāveic visās dalību valstīs, jo tādā veidā mēs apbruņosimies ar attiecīgiem datiem. Un tad uz tiem savukārt mēs varam jau balstīt mūsu nākotnes darbu un pasākums situācijas uzlabošanai. Mēs arī piekrītam viedoklim, ka šis nebūtu nav vienkāršs uzdevums, jo biškopības sektors ir ārkārtīgi specifisks, un par to jau daudz no jums izteicās ir ļoti daudz eh, amatieru, biškopju, un tas eh, vienā, eh, no vienas puses apgrūtina situāciju, jo tas apgrūtina mm, monitoringu. Taču atsauču laboratorija, mm, bišu veselība, Eiropas laboratorija, tika izveidota jau um, un, un jau strādā no 1. aprīļa, un mēs pašlaik realizējam pilotprojektu ar dalību valstīm, lai izstrādātu vienotu metodoloģiju monitoringam, jo tieši tas ir ļoti svarīgi. Ir arī citas iniciatīvas, kas ir aizsākušās. Tās ir vērsts uz to, lai vienkāršotu likumdošanu veterinārijiem medikamentiem un uh, komisija centīsies uh, organizēt šo darbu pēc iespējas efektīvāk. Vairāks varēšu pastāstīt jums pēc vasaras pārtraukuma, jo notiks arī viedokļa apmaiņa ar ieinteresētajām pusēm uh, un sāksies jaunās likumdošanas apspriešana. Būtībā tas ir tas, ko es arī vēlējos pateikt. Jums paldies. Paldies, Ņumenkungs, es arī vēlētos izteikties, lūdzu. Jā, paldies. Tikai vēlējos atgādināt komitejai, ka mēs pagājušā gada septembrī pieņēmām uh, programmas dalību valstīm ar nolūku iegūt eh, papildus finansējumu, un šobrīd eh, ir piešķirti 32 miljoni tuvākajiem trījiem gadiem, lai varētu tos izlietot dalībvalstīs. Eh, tas ir tātad līdzfinantējums 32 Eh, miljoni, tātad tiem pievienojas vēl tikpat liels apjoms, tātad kopā 64 miljoni ir paredzēti uh, iztērēt sektora situācijas uzlabošanai. Tā kā tas ir ievērojams pieaugums, labs solis uz priekšu salīdzinājumā ar visiem iepriekšējiem gadiem. Paldies jums un tālāk došu vārdu Tabāģī kungam noslēguma komentāriem, lai viņš eh, savukārt varētu atbildēt uz jautājumiem. Lūdzu, Tabāģī kungs. Paldies. Cienījamie kolēģi, eh, runājot par tiem jautājumiem un par tām bažām, ko jūs paudāt, uh, Es domāju, ka faktiski nekādu lielu debašu vai atšķirību mūsu viedokļos nav. Varbūt nedaudz atšķiras tonis vai tas uh, varbūt iemesli, kādēļ uh, vienā vai otrā valstī tāda situācija ar bitēm kā tā ir, bet principā viedokļi ir diezgan vienoti. Un es domāju, ka situācija tiek pārzināta diezgan labi. E, es domāju, ka arī Bovēkungs e, to atzīmēja un atzīmēja tieši šo te visu ķimikāliju kokteili, kas, e, diemžēl, nonāk bijušā organismā. Un es runāju par sinerģijām savukārt jo eh, būtībā daudzas, daudz no šīm lietām būtībā pārklājas, daudz no šiem faktoriem pārklājas un rezultātā ietekmē bites. Kas attiec uz pesticīdiem, tad es domāju, ka tās varbūt, tas varbūt nav tik svarīgi, varbūt lūk šie jaunie paradzīti ir uh, svarīgāki. Un uh, Es, protams, negribu um, mazināt pesticīdu kaitīgo lomu. Uh, ir kaut kādas aktīvās vielas, kuras, manuprāt, būtu aizliedzamas, tādēļ, ka ir pierādījumi, ka tās graujoši ietekmē bišu veselību. Tā kā būtībā šī fitosanitārā situācija kopumā ir ārkārtīgi sarežģīta. Piemēram, manā valstī 60. un 70. gados daudzi, eh, tik izmantots ārkārtīgi daudz pesticīdu. Bet centrāla Eiropā nekāda liela katastrofa eh, attiecībā uz bitēm nenotika, un tas vismaz nenotika, eh, nenotika tas, kas notiek tagad, tā ka jāsaka, tā ietekme ir kompleksa, pa daudzas lietas kopā ietekmē bišu veselību, ne tikai viena pesticīda, piemēram, šī pati monokultūras parādība. Un tādēļ es lūgtu komisiju varbūt izpētīt, kā var izstrādāt jaunus farmacētiskus produktus un kādā veidā uh, Uh, tos varētu padarīt pieejamus biškopiem. Ja mēs to nespēsim izdarīt, mēs problēmas nekad neatrisināsim. Hauslīnkungs, man liekas, bija tas, kurš sacīja, vai pieminēja, ka manā ziņojumā ir runa par to, ka es neesmu līdz šim vēl redzējis nevienu pētījumu, kas skaidri pierādītu, kā ģēmo eh, kaitīgi ietekmētu bites vai radītu kādas citas bīstamas sekas bitēm. Un tieši tādēļ es, es esmu aicinājis komisiju izstrādāt pētījumu, kas risina šos jautājumus. Šobrīd mums nevar būt atzinumi par vai pret, eh, jo mums nav nekādas izšķiroša pētījuma, kas norādītu uz eh, reālajām, reālo ietekmi. Tā kā mēs nezinām, vai šī ietekme ir vai nav kaitīga. Tā kā nepietiek vienkārši runāt par zinātni kā tādu, jo galu galā m, mm, svarīgākais ir tas, e, Kurš tad maksā par šiem pētījumiem? Mēs esam organizējuši vairākas diskusijas ar amerikāņiem, jo amerikāņi apgalvo, ka zinātnieki pētījumi rāda to un to, nu vajadzētu apskatīties, kas kuro reizi, kuru pētījumu apmaksā, jo tas var ietekmēt rezultātu. Eh, vai par to maksā nozara, vai par to maksā, teiksim, pesticīdu ražotāji, vai ASV valdība, vai ANO, vai vēl kāds cits finansējuma avots. Es domāju, tas ir arī ļoti svarīgi. Tālāk runājot par medus izcēlesmi, medus kā produkta eh, izcēlesmes norādēm, es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Mēs nevaram vienkārši deklarēt, ka pesticīdi ir lielākais cilvēku ienaidnieks. Jā, eh, varētu būt, ka kaut kādi uh, pesticīdi slikti ietekmē bites. Ir svarīgi arī tas, ko sacīja komisija, bet ir vajadzīgi precīzi dati lai varētu salīdzināt situāciju dažādās valstīs. Protams, ka ir valstis, kurās neviens īsti nemaz nezina, cik bišu uh, vispār, bišu saimas viņiem ir, cik biškopi viņiem ir viņu valstī. Tā kā šī, citās valstīs ir ļoti precīzi dati par katru saimi un stropu, cik vien viņiem ir. Tātad, lūk, šī situācija ir diezgan bēdīga. Dati ir ļoti uh, atšķirīgi, to pieejamība ir atšķirīga, tad ir svarīgi, lai būtu vienota sistēma, vienots monitorings un vienota metodoloģija. Pretējā gadījumā mēs nekad neatrisināsim šo problēmu. Hauslinkums minēja antibiotikas un arī ar tām ir situācija, e, kura pilnībā atrodas ārpus kontrols, e, piemēram, te pašā e, gaļas ražošanas sektorā. Piemēram, nobrojumiem lopiem tiek piemērots ļoti daudz antibiotiku, kamēr attiecībā uz bitēm vispār nav nekādu noteikumu, kas ir ļauts Vācijā, nav atļauts, piemēram, citās valstīs un, un otrādi. Uh, Tā kā arī šeit situācija ir ļoti neviennozīmīga un to tomēr vajadzētu sakārtot Eiropas līmenī. Viss tas ir minēts manā ziņojumā. Un noslēgumā es vēlētos pateikties. visiem asistentiem, kolēģiem, Lūlīngas kundzei par sadarbību jo šis ziņojums tika izstrādāts eh, sadarbībā arī ar eh, nozars pārstāvjiem, ar zinātniekiem, un es mēģināšu iekļaut visus komentārus un visus eh, jūsu viedokļus, jo ir ļoti svarīgi beidzot kaut ko darīt. Ja komisija tiešām spēs kaut ko darīt lietas labā, tas būs lielisks panākums. Liels paldies! Un liels paldies par jūsu kaislīgo pieeju šai tēmai. Es vēlējos atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas e, termiņš ir 31. augusts, un tagad pāriesim pie sestā darba kārtības punkta. Es vēlētos atgādināt, ka e, Čološkungs ieradīsies šeit puspiecos, tā kā mums 20 minūtēs būtu jāizskata šis jautājums, respektīvi ceļvedes virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, un Bela Glātfelder ir uh, atzinums sagatavotāja, un uh, atbildīgā komiteja ir bīdas komiteja. Šis te jautājums ir ļoti sarežģīts. Mēs esam ļoti bieži uh, teikuši, ka lauksaimniecība ir daļa no problēmas, bet tā neapšaubām ir arī daļa no risinājuma. Un tieši tādēļ došu vārdu Glatfelder kungam. Un pēc tam mēs e, uzklausīsim arī īsu diskusiju. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Varētu likt likties, ka šodien kaut kā ungāru eh, runātāji ir tie, kas uzstājas tevis vairāk, nu, es arī runāšu ungāriski. Eh, Eiropas komisija nāca klajā ar paziņojumu par uh, Eiropas ekonomikas nākotnes attīstību laika posmā līdz 2050. gadam, un mums ir jāsamazina siltumnīca efektu izraizošo gāzu izmeši uh, līdz šim laikam par 80%, un ņemot vērā visus šos te mērķus, ir jākoncentrējas tieši uz tiem mērķiem, kurus izvirza lauksaimniecības nozare. Mums ir jāatzīst, ka lauksaimnieku e, līdzdalība mērķu sasniegšanā mm, nevar e, uzlikt, teiksim, šos e, mērķus pārāk augstus. Mēs tikai daļēji varam dot savu ieguldījumu kā sektors mērķu sasniegšanā. Uh, piemēram, attiecībā uz fosilo degvielu izmantošanu. Nu, tās mēs varētu aizstāt ar citām, piemēram, minerālmēslu ražošanā, kas ir ļoti energoietilpīga nozare. Lauksaimniecības nozara nevar iztikt bez šī mēslojuma un nevaram iztikt arī bez degvielas. Taču ir tomēr jācenšas pāriet uz alternatīvu degvielu izmantošanu, piemēram, biomasas izmantošanu. Biodegvielu izmantošanu. Tas arī ir uh, potenciāls uh, degvielas, nākotnes degvielas avots Eiropas Savienībai. Mums vajadzētu norādīt arī uz to, uh, ka attiecībā uz siltumnīca efektu izraisošajām gāzēm mērķi, kas ir izvirzīti to samazināšanai, ir ārkārtīgi augsti. Un e, šeit mums vajadzētu izvairīties no zināmiem slazdiem. E, piemēram, oglekļa izmešu tirzniecība un oglekļa cenas noteikšana un šī procesa pakļaušana e, tirgus spēkiem. Uh, Es domāju, ka tas var graujoši ietekmēt lauksaimniecisko ražošanu ne tikai Eiropas Savienībā, bet visā pasaulē. Uh, protams, tie ir tādi svarīgākie punkti, bet, protams, ka jūs varat izlasīt visu tekstu. Uh, jā, bet tomēr ir viens punkts, kas varbūt izpaliek manā uh, tekstā. Varbūt arī par to vajadzētu runāt mm. Mums e, pavisam drīz būs jāturpina runāt par e, KLP nākotni. Un es piekrītu tiem, kas e, saka, előre tudjunk lépni. Ka ir nepieciešams uh, pla, uh, ar lielāku finansējumu apjomu jāfinansē lauku attīstība, dažādi lauku attīstības projekti. Taču mums ir jāskatās, kādā veidā mēs, piemēram, laukos labāk varam izmantot alternatīvos enerģijas avots saules, vēja, geotermālo un citas enerģijas veidus. Tātad šo tuvāko septiņu gadu laikā mums ir jāatrod finansējums lauku attīstībai, nu, lai mēs visus šos ambiciotos mērķus arī varētu finansēt. Un ir ļoti svarīgi, lai uh, Dalībvalstis noteiktu minimālos sasniedzamos mērķus šajā jomā attiecībā uz jauno enerģijas veidu finansēšanu. Ja dalībvalsts šos mērķus nespēja izpildīt, eh, attiecībā uz atjaunīgiem enerģijas avotiem. tad eh, attiecīgi vajadzētu izmantot, eh, nu, teiksim, vai ierobežot eh, šādu valstu iespējas izmantot pieejamo Eiropas finansējumu. Ja dalībvalsts ne, neizpilda mērķus, kas ir izvirzīti attiecībās atjaunīgo enerģiju izmantošanu, tad viņām varētu ierobežot finansējumu, finansējumu izmantošanu citos sektoros vai citās jomās. Šādā gadījumā tādām valstīm vienīgais finansējums, kas tām būtu pieejams, būtu finansējums, kas ir domāts alternatīvo enerģijas avotu attīstībai. Paldies Glatfeldera kungam! Un tagad uh, sāksim mūsu diskusijas. Uh, Čološ kungs ir ieradies, bet mēs uh, paturpināsim diskusiju, Lēn kungs lūdzu. Paldies, paldies Es runāju Lēna Sekas vārdā, kas ir ēnu referente. Vēlējos atzīmēt trīs punktus. Ziņojums ir lielisks sākums, taču es domāju, mēs šeit varētu būt tālējošāki, paskaidrojot detalizētāk to, kā lauksaimniecības sektors varētu dot savu ieguldījumu. Ja mēs paskatāmies uz komisijas analīzi, tad uh, līdz 50. gadam mēs varam samazināt emisijas par uh, 40% salīdzinot ar 90. gada līmeņiem. Un es domāju, ka mums ir arī liela pieredze ar to, kā sektors var samazināt uh, CO2 izmešus, īpaši uzlabojot uh, ražošanas efektivitāti. Un es domāju, ka mēs to varam darīt. Un tieši tādēļ arī mēs iesniegsim virkni grozījumu. Ļoti labs sākums, bet es domāju, ka mēs to varam vēl papildināt un uzlabot. Uh, Un e, šeit varbūt vajadzētu minēt, ko lauksaimniecība jau ir izdarījusi salīdzinājumā ar citiem sektoriem, lai samazinātu CO2 izmešus, e, ražojot lauksaimniecisko produkciju. Paldies, Džordž! Tagad Haglunkungam vārds. Jā, paldies! Tas ir Eikaut kungs. Jā, es varētu papildināt e, ka mēs varētu izmantot šo ziņojumu tikai kā pamatu, jo šeit klimata pārmaiņas vairāk tiek uztverts kā draudi, nevis iespēja, bet es domāju, šeit mums vajadzētu mainīt savu pieeju pašu šo ziņojumu kodolu. Jo, ja mēs paskatāmies uz izaicinājumiem, jā, protams, globālā pārtiks ražošana, biodaudzveidība, lauksainiecība šeit spēlē ļoti, ļoti svarīgu lomu. Uh, Un šeit mēs eh, varam samazināt ārējās izmaksas, eh, palielināt tā teikt klimata noturību un būt eh, kā sektors arī ekonomiski veiksmīgāks. Un es domāju, šī te situācija, kurā visi ir ieguvēji, ir ļoti skaidri jāpauž ziņojumā, un tāpēc mēs sniegsim veselu virkni grozījumu, kas parādīs to, kā visi var uh, Um, gūt labumu, piemēram, ogleklis, oglekļa, nu, ogleklis augsnē. Tas ir ne tikai uh, potenciāls izmešavots, bet tas var palielināt, piemēram, arī attiecīgo augu auglību. Nu, tad uh, mēslojuma jautājums, piemēram, uh, ja mēs paņemam mm, lauksaimniecībā barošanās eh, ciklu, ja mēs apvienojam, teiksim, lauksaimniecisko ciklu mm, augu uh, un, uh, uh, teiksim, lokopības, augu, augkopības un lopkopības sekt, uh, sektors un um, sameklē, meklēt sinerģijas, kā tie viens otru var papildināt. Lūk, šāda veida iespējas ir tās, kuras vajadzētu atspoguļot ziņojumā daudz plašāk, parādīt to, ka uh, klimata jautājumi ir ļoti svarīgi lauksaimniecībai, taču mums šeit ir jābūt ļoti drosmīgiem un jādemonstrē, ka mēs vairāk esam gat, gatavi mainīt kaut ko fundamentālā līmenī, jo, ja mēs tā nedarīsim, tad mēs tikai, eh, nu tā teikt, paķemēsim visu pa virsu, un ja mēs salīdzināsim, saīsināsim, teiksim, barības ķēdi, un eh, vairāk eh, varbūt strādāsim pie tā, kā tad īsti būtu jāapstrādā arī mm, naram zemes, mēs panāksim daudz labāku situāciju. Mārtiņš Ošlings. Paldies! Mums ir jāuzmanās uh, ar saistībām, un pirmo pantu vajadzētu tā uzmanīgāk formulēt. Protams, mums ir jābūt pietiekam ambicioziem, jo varam panākt daudz vairāk lauksaimniecības nozarē. Un vēl varbūt jāsaprot, ka daļu no savas rūpniecības, no nozars mēs pārceļam uz citām, Eiro, uz citām valstīm, uz trešajām valstīm, un tur izmantojam arī platības, un līdz ar to mēs pārceļam arī savus uh, um, CO2 izmešus. Protams, ka bioenerģija var. Uh, radīt tādu situāciju, kad ieguvēji būs visi, bet eh, mēs te varbūt pat nevaram runāt par otro eh, elektrostaciju paudzi. Mums pirmām kārtām ir jāparūpējas, lai pirmā elektrostacija paudze kļūtu efektīvāka un videi draudzīgāka. Un eh, jāņem vērā, ka Vācijā Mēs, piemēram, izmantojam ļoti, ļoti daudz audzēm kukurūzu, izmantojot arī biodegvielai, bet jāsaprot, vai tas ir patiešām efektīvi. Paldies, Garsīs kundze, lūdzu. Pues muchas gracias, señor presidente. Yo quiero... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlēties pateikties Klaktelter kungam par šo lielisko darbu. Varbūt daži tādi sīkāki punkti. Uh, Eh, viņš, piemēram, norāda, ka lauksainiecības sektoram salīdzinoši ir mazāks potenciāls, ja mēs runājam par oglekļa emisiju samazināšanu. Un nu, te gan vajadzētu atcerēties, ka tieši lauksainiecības eh, sektors ir mazāk invazīvs kā citi industrijas veidi. Un zemnieki būtībā stādot augus, pārveido uh, ogleskābo gāzes skābeklī, to dara augi, un principā Eh, ļoti ret, kurš sektors vēl to spējīgs izdarīt. Eh, vēl par priekšlikumiem sastais punkts, piemēram, kur ir runa par vajadzība mm, pēc eh, dzīvnieku labturības politikas pārskatīšanas un ne es esmu satraukta par šo te priekšlikumu un par šo formulējumu, jo nedrīkst nekādā veidā apdraudēt eh, brīvu eh, preču un, un, un tirzniecības, eh, teiksim, kustību Eiropas Savienībā. Un, un, un gal galā visa šī pārvietošanās brīvība vienlīdz ir attiecinām uz visiem pret, visām precēm un produktiem Eiropas Savienībā, ieskaitot gaļu, lopus un tā tālāk. Energoefektivitātes projekti, par ko ir runa. Ja lauksaimniecības objektus izmantotu kā atjaunīgās enerģijas avotus. Vai e, nebūtu, nav, nepastāv briesmas, ka pārāk e, smagi viss sāks paļauties uz uh, Eiropas uh, naudu un privāts sektors tiks pilnībā izstumts. Jā, paldies, Lūis, tev vārds noslēgumam. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties eh, ēnu referentei Karminai un vēlējos pateikties par veikto darbu. Eh, ziņojums ir izsvērts, un tas mums visā labi patīk, bet eh, tomēr vēlējos pieminēt kādas trīs, četras aspektus, par kuriem es labprāt iesniegtu grozījumus. Pirmām kārtām, pirmajā punktā tiek runāts par KLP paplašināšanu un potenciāla izsmelšanu. Protams, mums jābūt ambiciozākiem, bet ņemot vērā pašreizējo formulējumu, tas uh, raida nepareizu signālu. Būtu aplami teikt, ka klimata pārmaiņu mazināšana ir ierobežota. Nē, mums ir jāizmanto visas iespējas, kas ir mūsu rīcībā. Otrs punkts tālāk. Te ir runāts par investīcijām referents runā par investīcijām zaļos energoavotos. Protams, tas ir ļoti jauki, uz papīra skaisti izskatās, bet mums ir jāpadomā arī par ilgtspējas principu. Savādāk tas neko daudz nenesīs. Tālāk, desmitais punkts. Tiek runāts par finansējumu piešķiršanu tikai energoefektīvu lauksaimniecības objektu projektiem. Tas mums šķiet eh, nepietiekami. Varētu teikt, ka šādiem uzņēmumiem varētu dot priekšroku vai definēt to kaut kā savādāk. Tātad mēs vēlētos, lai šeit būtu tāds plašāks tvērums. Un eh, mēs atstātu iespēju arī citām, eh, citiem uzņēmumiem. Paldies! Jonē, Van Hierland. Paldies, Lūž! Un tagad Došu vārdu komisijas pārstāvjiem no klimata ģenerāla direktorāta. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji. Pateicos komiteja par ieguldījumu šajā procesā par uh, zemes oglekļa ekonomikas izveidošanu Eiropas Savienībā un šo te ceļu kārtas izstrādāšanu. Taču es vēlētos norādīt uz jomām, kur varētu būt zināmas problēmas. Uh, Daži runātāji jau sacīja, ka uh, uh, varētu šķist, ka uh, ir ierobežots potenciāls lauksaimniecībai. Taču lauksaimniecība nav vienīgais sektors, ir arī enerģētikas sektors un citi, bet uh, palielinoties iedzīvotāju skaitam pasaulē, uh, lauksaimniecības uh, sektoram vajadzēs, uh, protams, ražot vairāk. Mēs gan esam iekļāvuši šo te milzīgo samazinājumu mm, procentu, bet potenciāls sektorā pastāv tā, un tas ir panākams pietiekami ilgā. Uh, Uh, laika posmā. Protams, ar klimatu saistītās aktivitātes var notikt uh, tuvākajos gados lauksaimniecības sektorā, un tieši tas ir tas vēstījums, ko mēs vēlamies, uh, lai tas tiktu sadzirdēts. Un lauksaimniecība, protams, var dot savu ieguldījumu samazinot uh, ietekmi uz klimata pārmaiņām. Lauksaimniecība ražo biodegvielu un biomasu, un līdz ar to, protams, tas var samazināt emisijas visā Eiropas Savienībā, taču tas ir jādara ilgspējīgā veidā. Komisija skaidri jānorāda par to, ka visa, piemēram, zemes izmantošana ir e, jā, jāveic ar tādu holistisku pieeju. Lauksaimniecībā, protams, var notikt oglekļa noplūdes, e, sektors var radīt šādas noplūdes, un e, sektors pārstāv šādu risku. Taču tāpat laikā mēs norādam, ka lauksaimniecība nav daļa no oglekļa tirdzniecības schēmas. Un šo vietu varbūt cilvēki varētu pārprast, jo lauksaimniecības sektoram nepastāv, nav noteikta tirkus cena oglekļa izmešiem. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisijas pārstāvim. Un tagad eh, Glatnfelder kungam, kungam vārds eh, noslēguma vārdiem, un 14. jūlijas pulksten 12 ir eh, tātad termiņš grozījuma iesniegšanai. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, kolēģi! Uh, es tiešām saņēmu ļoti daudz svarīgas informācijas, un viena no svarīgākajām varbūt bija tieši termiņš, līdz kuram ir jāiesniedz grozījumi. Es tiešām ceru, ka kolēģi uh, iesniegs uh, grozījumus saskaņā ar to, kas šeit tika runāts. Un mums nevajadzētu aizmirst faktu, ka atzinums ir eh, dokuments, kam ir ierobežots garums. Tātad atzinums nevar būt tik garš, eh, cik, piemēram, ziņojums. Un Tādēļ es vēlētos izmantot eh, šo iespēju un pateikties komitejas sekretariātam par uh, devīgumu un palīdzību, jo viņi man atļāva uh, uzrakstīt nedaudz garāk atzinumu, kā vispār parasti ir pieņemts. Taču Kā jūs norādījāt, vairāk no jums norādīja, ir virkne mm, kā svarīgu lietu, kuras varbūt šeit nav pietiekoši atspoguļots. Un tādēļ mums vajadzētu papildināt tekstu, un es arī pats nākšu klāt, klājā ar noteiktiem uh, grozījumiem, un es ceru, ka mēs nonāksim arī pie kompromisa grozījumiem, un rezultātā uzlabosim tekstu. Uh, Es tiešām paļaujos uz to, ka jūs izmantosiet šo iespēju, un gal galā jau vairāk ir grozījumu, jo plašāku atbalstu mēs varam nodrošināt šim atzinumam. Paldies Latenfelder kungam, un tagad minūtes pārtraukums, lai komisārs varētu ieņemt savu vietu, un tad mēs sāksim izskatīt šīs dienas darbkārtības piekto jautājumu.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 Iniziamo. Allora possiamo iniziare. Cienējamie deputāti, lūdzu klusumu un ļaujiet man sveikt komisāru Čološu, kurš eh, komentēs par to, kādas sekas būs eh, nula pieņemtajam e, eh, daudzgadu finanšu plānam. Jo komentāru ir bijis ļoti daudz eh, par šo priekšlikumu, un daudzi ir tiešām satraukušies, un cilvēkiem būs daudz, rodas daudz jautājumu. Bilančo e noi tutti vogliamo. Jo eh, būtībā nomināli eh, runājot eh, reālos skaitļos notiek budžeta apgriešana, un tas nozīmē samazināts maksājums, un tieši tādēļ mēs gribam dzirdēt, kā tad tas viss saskaņojas ar šiem te ambiciozajiem KLP refla, reformu plāniem, kas izriet no Lajena un Desa ziņojumiem par KLP reformu Un es domāju, ka parlaments ir saņēmis ļoti skaidrs norādes par to, ka mēs negribam redzēt, kā uh, kopējā lauksaimniecības politikai tiek atņemti resursi, jo gal galā mēs šeit aizstāvam ne tikai zemnieku intereses, bet vispār visu Eiropas pilsoņu intereses. Eh, tā kā mēs strādāsim kā parasti, dosim vārdu vispirms komisārkungam. kungam un pēc tam tālāk došu vārdu grupu pārstāvjiem eh, un pēc tam pāriem runātājiem no politiskajām grupām, tā kā došu vārdu eh, Čološa kungam. Paldies, priekšstādātāja kungs. Un vispirms ievadvārdiem gribētu sacīt, ka esmu ļoti priecīgs par lauksaimniecības komitejas ambīcijām. Uh, Tā ir ļoti iesaistīta šajā kopīgās lauksaimniecības eh, politikas reformu procesā. Es varbūt tikai gandarīgs par to, ka tagad eh, bumbiņi ir tā sakot eh, padomes un parlamenta dārzā. Un kopā ar komisēju tad mēs varam izbaudīt kopīgā darba sekas. Parlamenta pieņemtais dokuments pieprasīja, lai komisija iesaldē 2013. gada KLP paredzēto budžetu. Un uz tā pamata komisijas budžeta dienesti strādāja pie KLP politikas. Šis, tas, šī nominālā iesaldēšana nekādā veidā neietekmē inflāciju bet es vēl vairāk par to paskaidrošu vēlāk. Tātad nominālā iesaldēšana attiecībā uz 2013. gadu eh, tika izdarīta pamatojoties uz eiro vērtībām 2011. gadā, nu, sīkāk nestāstīšu. Tātad mēs bijām paredzējuši nemaināmo vērtību, šie skaitļi parādās komisijas komunikācijā. 371 eh, miljārds eiro, un es zinu, ka presē un Eiropā norisinās viss tās debates, jo uh, lauksaimniekiem tiek pastāvīgi gadu gaitā maksāti eiro, bet uh, pašreizējais tas uh, maksājums ir 418,4 miljārda eiro. Uh, un tas attiec uz eh, pirmo un otro pīlāru. Taču inflācija pirmajā pīlārijā, pīlārā jau piedzīvoja 1% korekciju. Tā attiec uz pašreizējo periodu, un tāpēc, jūs jau zināt, ir samazinājies. Samazināsies KLP vērtība vispārējā budžetā, jo uz to inflācija neatiecas un pamatojoties uz šo vienu procentu inflāciju, mēs finansējām Feizi Gin, tādu jauno dalību valstu iekļaušanos KLP. Tātad mm, līdz ar to es šaubos, e, es uztraucos par to, ka tagad mums vairs nav šīs papildu inflācijas pirmajam pīlāram, un tātad vēl finansējot uh, jauno dalību valstu iesaistīšanu kopš 2014. Eh, gadam, tad mums pietrūkst. Un tāpēc mēs eh, no otrās izdevuma kategorijas eh, pārnesām uz citu kategoriju, vēl ar vienu, tas, protams, attiec uz kopējo lauksaimniecības politiku, taču finansējums būs no citas izdevuma kategorijas. Uh, Nu, tādā veidā tad mēs varētu turpmāk arī finansēt šo phasing in iekļaušanu, ne, nekādu nemainot tiešos maksājumus. Un te ir runa par to daļu, kas tika paredzēta e, dzīvnieku vai augu slimību izskaušanai. E, 2,2 miljārda eiro pastāvīgajā uh, summā, bet arī citā izdevuma kategorijā ir programma 2,8 miljārda eiro paredzēta tekošajā un 2,5 pastāvīgajā summā. Uh, taču vienmēr tās ir lauksainiecības eh, komisārs, kas nodarbojas ar šo programmu, taču mēs arī tā esam paplašinājuši juridisko pamatu. Un runājot par tirgus daļu, kā jau katru gadu, mēs tērējam uz intervenci tirgū. Daudz finansējuma aiziet eh, sanitārās krīzes finansēšanai, kas arī iet, ietekmē lauksaimniecības tirgu, un tā, piemēram, bija gadījums uh, ar šiem uh, ar šo e-koli baktēriju un arī te bija saistībā ar dioksīnu krīzi Vācijā ar šo lauksaimniecības produktu uzkrāšanos. Tā tad otrās izdevuma kategorijas pirmais pīlārs tagad ir atsevišķi 3,9 miljārdu eiro uh, tekošajā un 3,5 pastāvīgajā. Un Tagad pastāvīgā summa tiek izmantot phasing in fāzei pirmajā pīlārā, lai neietekmētu pārējos. Tad pat labam tas tiek finansēts par vienu procentu palielinot inflāciju katru gadu. Tātad tagad, kopš mēs esam noņēmuši no šo palielinājumu par vienu procentu, tad mums ir jāizmanto tās summas, ko esam atbrīvojuši otrajā izdevuma kategorijā. Turklāt mēs esam stiprinājuši to, kas, eh, ko mēs agrāk bijām paredzējuši finansēt otrajā pilārā. Jūs zināt, mēs vairākas reizes runājam par to, ka jāstiprina saiknes starp pētniecību, attīstību un lauksaimniekiem. Un mans mērķis bija otrā pilāra ietvaros finansēt eh, šo saikni starp lauksaimniekiem un pētniekiem. Un tagad situācija ir tāda, ka mēs esam paredzējuši 5,4 miljārdus past, uh, takošajā eiro rēķinā šajā politikā. Tur ir pavisam skaidrs mērķis pētniecība lauksaimniecībai. Šī ir pirmā reize, kad komisija pavisam skaidri ir identificējusi budžetu šim mērķim, un tas mums ļauj tiešām finansēt pielietojumās pētniecības programmas lauksaimniekiem. Tas attiec gan uz eh, ražošanu, un labums ir tas, ka te tagad finansējums ir 100% apmērā jo mēs arī esam paņēmuši daļu budžetu, kas bija paredzēts pētniecībai. Tāds sākumā bija paredzēts, ka mēs izmantosim te otro KLP pīlāru, bet tur ir paredzēts valsts līdzfinansējums, bet tagad mēs esam paredzējuši īpašu finansējumu tieši lauksaimniecībai, pētniecībai šai nozarei par 100% un uh, kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros tiks noteikti šie pētniecības mērķi, un mūsu dienestiem jau ir visas strateģiskās ievirzes, lai nodrošinātu to, ka šī pētniecības programma varēs uh, īstenot tos mērķus, ko izvirzījām KLP. Drīz nākšu jūsu priekšā ar priekšlikumu. Uh, Eiropas inovācijas partnerībai lauksaimniecībai, jo tas tiešām arī noteiks, kā šis budžets ir izmantojams. Turklāt e, vēl viena lieta, kuras pat labāk mums vēl nav. Globalizācijas fondā mēs tās esam identificējuši 2,8 miljārdus eiro tekošajā rēķinā, 2,5 pastāvīgajā, un šī summa tiek paredzēta KLP lai finansētu kompensācijas lauksaimniekiem globalizācijas dēļ, piemēram, šo te ie, starptaut, ieņēmumu no starptautiskiem tirgiem nestabilitātes dēļ. Pat labam mums nebija īpašs studentu ne budžet, īpaši instrumenti ne budžetā, ne juridiskai ietvarā, bet tagad mēs esam apkopojuši instrumentus no vienas puses ar tiešiem maksājumiem, tad no eh, šī te apdrošināšanas fonda, ko mēs iekļausim otrajā pilārā. Turklāt vēl arī paredzēts šis finansējums no globalizācijas fonda šāda veida kompensācijām lauksaimniekiem. Un tātad es jums atgādinu 5,4 miljardi <clears throat> pētniecībai, 2,8 miljardi globalizācijas fondām. Tie ir elementi, kas līdz šim nepastāvēja ne juridiskajā pamatā, ne finansējumā. Tātad šie fondi, šī nauda tagad uh, papildina KLP budžetu. Un, jo tādā veidā tas tā kā atsver to, ka mums vairs nav korekcijas eh, par inflāciju otrajā pilārā. miljardi eiro tiek paredzēti eh, KLP. Pēc iziet no šīm aplēsēm KLP budžets ļauj uzturēt uh, lauksaimniecībai pietiekoši augstu budžetu. Un, uh, kaut arī finansējums nāk no dažādām izdevuma kategorijām, es jums gribu atgādināt, ka KLP ir uh, nozares politika ar daudz nozeru uh, aptvērumu. Tātad kopīgā politika tiek finansēta no komisijas un budžeta uzbūvē ataino KLP daudzveidību, bet visas šīs dažādās summas, visas šīs dažādās finansējuma pozīcijas ir lauksaimniecības komisāra pārziņā un komisijas lauksaimniecības uh, nodaļa arī skatīs, kā tas izmantojams KLP reformā. ka ja notika manas uzklausīšana jūsu priekšā, lai, kad tika izvirzīts lauksaimniecības komisārā matām, tad jūs jautājāt, kāda ir man nostāja par 25 eh, līdz 30% samazinājumu KLP budžetam. Es jūs aicinu detalizēt paskatīties, kāda situācija ir tagad, es jau toreiz jūs uz to aicināju Jūs redzat, kāds ir uh, mūsu visu darba rezultāts, mūsu kopīgā darba rezultāts. Tādā veidā tad mēs nācām klajām ar kopējo lauksaimniecības politiku, kas daudz vairāk iekļauj Eiropas visu uh, sabiedrību un tā daudz vairāk pamato savu eksistenci. Eiropas komisija ir vēlējusies saglabāt savas ambīcijas attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku. Mēs arī paredzam finansēt citas prioritātes, kā ir prasījis Eiropas parlaments pašreizējā programmā KLP saglabā budžetu un galvenās izdevuma kategorijas tiek saglabātas Eiropas Savienībā. KLP ir arī turpmāk mūsu galvenā politika budžeta līdzekļu piešķīruma ziņā. Tas ir tātad pamat uh, informāciju, ko gribēju jums sniegt. Tas gatavs atbildēs jautājumu. Paldies! Mēs, protams, nevaram. Paldies! Mēs, protams, saprotam, ka Čielas kungs pazīst drēbi, un arī mūsu kolēģi ir pietiekami informēti došu vārdu koordinatoriem. Pirmais Deisa kungs, lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Komisāra kungs, sirsnīgs paldies, ka tik eh, ātri pēc komisijas pazoņojuma esat ieradies pie mums komitejā. Un neskatoties uz um, um, resursu apgraizīšanu, es tomēr vēlējos jums pateikties par ierašanos. Protams, mēs visi esam iepazinušies ar uh, lauksaimniecībai atvēlēto budžetu, tas jums nav nekāds noslēpums, bet mums tomēr ir jākonstatē, Eiropa palielinās un ir jāpaplašina arī, piemēram, lauksaimniecībā izmantojamās platības un Tagad no 413 miljardiem mēs esam nonākuši pie 386 miljardiem. Noteikti nākamajos mēnešos mums būs vēl daudz par to jādiskutē. Ja budžets lauksaimniecībā ir samazināts par 11%, mēs nevaram pieņemt, ka tieši lauksaimniecības nozara ir tā sērdienīta, kas ir cietusi visvairāk. Mēs jūs atbalstījām un. Tad, kad tika balsots par manu ziņojumu, vairums kolēģu nobalsoja par to, ka viņi vēlas saglabāt tās pašas lauksaimniecības budžeta proporcijas, kā pirms tam. Uh, bet eh, mums, eh, mēs nevaram eh, runāt par mazākiem izdevumiem. Īstenībā mums būs jāizdod vēl vairāk. Un es esmu iepazinies ar komisijas paziņojumiem, ka viņi it kā saglabās uh, līdzšinējo lauksaimniecības budžeta līmeni. Tālāk tiks uh, izdota zaļā grāmata par informācijas sniegšanu attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, un tur bija paredzēta arī konkrēta budžeta pozīcija, un tika teikts, ka mums vajadzētu samazināt resursus. Nu, bet īstenībā te ir tādas pretrunas. Mums Eiropas uh, budžetā ir eh, jāparūpējas par to, lai mēs varētu arī veicināt savu produktu pārdošanu, tos popularizēt, bet ja tam nu tiek atvēlēta mazāka summa, nu, to ir grūtāk paveikt. Varbūt kaut ko esmu pārpratis. Lūdzu, man to paskaidrojiet, bet es redzēju, ka te ir samazināti eh, līdzekļi vairākiem nolūkiem. Par ko vēl biju pārsteigts? Komisija ir ļoti pievērsusies detaļām, runājot par eh, budžeta sadalījumu starp dalību valstīm, un komisijas paziņojums īstenībā jau bija iekļauts daļēji uh, likumdošanas priekšlikumā. Domāju, ka komisija ir spērusi soli pārāk tālu, jo ir pārāk uh, daudz pievēršusies detaļām šajā paziņojumā par KLP paredzēto budžetu. Tālāk, Tautas partijas grupa, komisāra kungs, grupa, ko es pastāvu, jūs uh, atbalstīs tādā ziņā, ka Mēs vienmēr cīnīsimies par uh, lauksaimniecības politikas finansējumu un tad, kad tika pieņemts mans ziņojums, mēs to arī uzsvērām un es vēlos jums teikt, ka lauksaimniecības komiteja jūs atbalstīs ar abām rokām, lai mēs kopīgi varētu uzņemt šo jauno lauksaimniecības politikas kursu un ETP grupa ar jums strādās roku rokā, lai mēs šo kopīgo mērķi varētu sasniegt. Paldies! Grazie, Albert. Paldies, Albert. Lūdzu, lūdzu. Lūdzu, Kapelas Santos, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra kungs. Komisāra kungs, man ir liels prieks jūs redzēt mūsu komitejā, prieks, ka esat pie mums vēlreiz ieradies un gatavs atbildēt uz mūsu jautājumiem. Nu, mums īstenībā nav nekāda ilūzija. Mēs esam iepazinušies ar grūtībām, ar ko cīnās lauksaimniecības sektors. Mēs redzam, cik apņēmības pilns esat jūs, lai varētu ievirzīt lauksaimniecību pareizajās sliedēs. Bet jau pašā sākumā teikšu, ka šīs budžeta aplēses neatbilst mūsu gaidām. Nē, tās ir pat zemākas parlamentā mēs ar lielu balsu pārsvaru izteicāmies par to, kas ir nepieciešams lauksaimniecības komitejā. Mēs vēlējāmies, lai budžets tiktu saglabāts iepriekšējā apmērā, tātad, lai 2013. gadā līdzekļi netiktu samazināt, samazināti īstenībā vajadzēja ievērot šos skaitļus, vajadzēja pie tiem palikt, bet, diemžēl, mēs to nevarējām sasniegt. Es eh, pats savā birojā veicu aplēses, un mēs konstatējam, ka samazinājums ir mēram sep no 7 līdz pat 10 procentiem. Un, eh, jā, 150 miljoni jūs runājat par šādu skaitli. Komisāra kungs. Varbūt jūs varētu labāk paskaidrot, kādēļ līdzekļi ir samazināti tik iespaidīgi. Jo mēs šeit runājam par uh, krīzi, mums ir jāpieņem tirgus instruments, uh, kas attiecas uz KLP, un es esmu nobažījies, vai te varētu izmantot globalizācijas fonda līdzekļus. Uh, Mēs te pat runājam par kaut kādām virtuālām vērtībām, nevis reālām vērtībām, ņemot vērā mūsu rīcībā esošo fondu kapacitāti šis paziņojums, eh, kas eh, it kā kalpo par darba dokumentu, eh, neatbilst mūsu gaidām un cerībām. Ja mēs kaut ko pieprasām, mēs te nerunājam par dažu lauksaimniecības fanātiķu interesēm un pozīciju. Nē, tas bija deputātu vairākums plenārsēdē, kas atbalstīja Desa kunga ziņojumu. Uh, Un tādēļ Čielos kungs noteikti ir jāievieš izmaiņas grozījumi, lai ņemt vērā jaunos izaicinājumus, ar ko mums vēl jācīnās. Paldies! Tagad uh, Džordž Lājums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs! Pirmām kārtām vēlējos uzteikt komisāru kungu par viņa darbu. Nu, šie ķīviņi nebija tādi pārāk vienkārši, un jūs arī daudz darījāt, lai saglabātu konkrētu budžeta līmeni. Īstenībā tas, ko jūs pieņēmāt, nav saskaņā ar parlamenta vēlmēm, bet Eh, mēs arī iepazināmies ar konkrētiem skaitļiem. Jūs šeit salīdzējāt 2007. gada budžetu ar 2013. gada budžetu. Es iepazinos ar šīm aplēsēm, un mēs pat citos, eh, citās kategorijās redzam samazinājumu par 40 miljardiem arī tiešajos maksājumos. Nu, tas ir uh, Eh, patiešām visai iespaidīgi, nu, un es domāju, ka lauksamniekiem šādi samazinājumi būs ļoti sāpīgi. Varbūt, ka varētu piesaistīt līdzekļus no jaunajiem fondiem, bet eh, paskatoties eh, kohēzijas politikas lauciņā, mēs te runājam par to, ka kohēzijas politikai atvēlētie līdzekļi nav samazināti, bet tagad uh, nabaga lauksaimniecības politika gandrīz cieši vissmagāk. Un jāņem vērā, ka jā, lauksaimniecība un kohēzija ir tās jomas, kas saņem uh, šo vislielāko naudas žūks no ES budžeta. Uh, Tālāk otrā kategorija 2, 8, 6, 286 miljārdi un pēc tam 2020. gadā tur ir vispār tikai gandrīz 50 miljārdi, nu tas ir ievērojams samazinājums. Un mm, samazinājums tiešajos eh, maksājumos eh, ir 47 miljārdi uz 38 miljārdi. Kā tad mēs varam finansē tiešos maksājums, nenodarot tiešu kaitējumu lauksaimniekiem. Kā tad mēs varam sasniegt vispār savus mērķus, kā mēs varam attaisnot tās cerības, uz ko mums liek dalību valstis, ja mēs neatrodam jaunas finansējuma avots tiešajiem maksājumiem. Un ir taču arī citas, eh, durv, citas valsts, kas jau klauvē pie Eiropas Savienības durvīm, un arī tur vajadzēs eh, piesaistīt papildus finansējumu. Es īsti nesaprotu, kā mēs to visu varēsim paveikt ar mazāku budžetu. Tālāk. Vai ir kaut kādi jauni finansējuma avoti, varbūt, ka neizmantotos līdzekļus gada beigās var izmantot, un mums ir jāsaprot, kādas ir galvenās prioritātes. Tās noteikti ir jāizkristalizē. Un tālāk 3,5 eh, miljārdu rezerve krīzes gadījumā. Vai šai rezervei ir iespējams tā vienkārši piekļūt, vai jums ir eh, Eh, jāpieprasa intervences mehānismi, lai to varētu izdarīt. Un ja nauda netiek izmantot gadu laikā, kas ar to notiek, vai šī summa kaut kur pazūd, vai tiek sadalīta pa citām budžeta pozīcijām, vai kaut kā savādāk. Eh, jā, ir ļoti labi, ka jūs runājat par papildus investīcijām izpētes un attīstības jomā. To mēs varam tikai augstu vērtēt. Un tālāk, eh, kas attiec īpaši uz Skotiju, un varbūt arī Francija daļēji mobilizācijas fonda līdzekļi 2,5 miljardu apmērā finansējot arī sadarbību ar Merkozūru. Ko tas īsti nozīmē? Es sapratu, ka globalizācijas fonds eh, ir domāts, lai mūsu Eiropas Savienībā tošās valstis varētu labāk pielāgoties globalizācijas eh, apstākļiem, bet te tagad parādās Merkozūra vai te parādās cits prioritātes vai kaut kas cits, vai vienkārši mēs viņiem maksājam, lai viņi mums netraucētu un, un eh, aizvērtu muti vai kā. Es gribēju par to pajautāt. Paldies. Paldies, Džordž. Džeims Nikolsons, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es patiešām ar uh, neatslāpstošu interesi klausījos uh, jūsu izteikumos un atceros, kas notika 2009. gadā, kad ļoti daudz tika runāts par budžeta samazināšanu, apšņikāšanu, un mēs arī šeit sēdējām zālē un par to diskutējām, un Daudzi bija vienkārši sakarsuši un runāja tā, varbūt sabiezinot krāsas. Nu, man tā likās 2009. gadā, bet tagad 11. gadā mēs pie tā atkal atgriežamies. Mums ir eh, jāpaskatās acīs realitāte, ir jāsaprot, kas notiek katrā dalību valstī un jāparūpējas par eh, lauksaimniecības nākotnes garantijām. Varbūt kāds manus izteikums uztvers aplami, bet komisāra kungs, es domāju, mums vajadzētu jūs arī uzslavēt par to, ka esat uh, palicis savās pozīcijās. Uh, eh, palūkoties uh, eh, uz KLP vēsturi, protams, uh, bija nepieciešami e, līdzekļi KLP valstis, e, lai saņemtu līdzekļus, pirmām kārtām tam vajadzēja arī veikt iemaksas budžetā. Bet, komisāra kungs, kā jums šķiet, kādā veidā uh, šis budžets varēs garantēt uh, pārtiks nekaitīgumu un garantēt pietiekami labu apgādi ar drošu pārtiku mūsu pilsoņiem. Es domāju, tas ir jautājums, kas uh, ļoti daudz prātus nodarbina. Mums tas noteikti ir jāatrisina, jo es domāju, ka tas ir viens no izaicinājumiem, uh, ar ko būs jācīnās tirgū. Tātad vai ar šo budžetu mēs varam uh, sasniegt visus nospraustos mērķus? Un es domāju, ka jūs eh, pareizi minējāt arī globalizācijas pielāgošanas fondu, bet kā iepriekšēji runātāji, es īsti nesaprotu, vai te mēs kaut kādas kompensācijas izmaksāsim lielopu audzētājiem, lai aizstāvētu viņus pret eh, konkurents no Merkozūra valstīm, vai jūs atkal vēģināsiet kaut kādus produktus no Merkozūra valstīm pa sētas durvīm ienest iekšā. Un Ļaujiet man būt vairsirdīgam. Jūs nedrīkstat atkāpties no savām pozīcijām, nedrīkstat atkāpties no savām saistībām. Un jāsaprot, ka mūsu lauksaimnieki nepiedzīvo tos rožainākos laikus. Un eh, tie standarti, ko izmanto lielopgaļas eh, ražotāji, piemēram, trešajās valstīs, ne tū nelīdzinās tiem standartiem, ko mēs uzkraujam paši savu zemnieku pleciem. Un vai tiešām eh, nu, globalizācijas fonda līdzekļi ir paredzēti, lai palīdzētu Merkuzuru valstīm? Un tālāk, pirmais un otrais pīlārs un elastība. Vai tas vairāk attieksies tieši uz finansējumu vai uz dalību valstu saistībām? Vai dalību valstis varēs labāk un elastīgāk izmantot otrā pilārā eh, paredzētos līdzekļus? Un vēl kāds jautājums. Uh, Tas sasauc ar Desa kunga izteiktajām piezīmēm. Viņš teica, ka jūs varbūt esat pārāk daudz detaļu ieviesuši budžetā. Kādēļ jūs tur runājat par uh, pirmā pīlāra apzaļumošanu par 30%? It, it, it par pirmā pilāra zaļošanu, par 30% līdzekļu, kas tur ir atvēlēti. Nu, kādu vēlnu pēc jūs to tur iekļāvāt vispār? Varbūt mēs pie tā varētu atgriezties eh, pēc 18 mēnešiem, tad, kad jūs piedāvāsiet jauno likumdošanas projektu, bet šie 30% pirmā pīlāra zaļošanai, es uzskatu, tas nav pieņemami un būs ļoti grūti E, to vispār dabūt cauri. Tad, kad jūs sākat runāt par šiem jautājumiem, jūs radat vairāk birokrātijas, vairāk papīra kaudžu, vairāk problēmu un e, nabaga zemniekam, kas apar lauku un ražo produktus Eiropas Savienības pilsoņiem, īstenībā dzīve kļūst aizvien grūtāk un grūtāk. Paldies! Paldies! Mārtiņš Hauslings, lūdzu. Jā, komisār, es darf. Uh... Komisāra kungs. Es gribēju jūs uzteikt ar uh, piedāvāto paziņojumu, Jo mēs te noteikti varam runāt vaļsirdīgi. Īstenībā pirms viena gada mēs nebijām tik droši, ka piedāvātās aplēses vispār eh, būs iespējams saglabāt, ka būs iespējams eh, saglabāt šo maksājumu summas. Mēs te runājam, mēs sākumā domājam, ka līdzekļi tiks samazināti par visiem 30%, bet eh, īstenībā situācija nav tik ļauna, kā mēs bijām iedomājušies. Protams, eh, finansējums īstenībā E, neko nepastāsta par to, kā līdzekļi tiks sadalīti un cik augsti būs izdevumi. Pēc tam, kad būs redzams konkrēts sadalījums, mēs jau varēsim e, arī vairāk spriest. Tātad pagaidām šie skaitļi tomēr vēl ir diezgan abstrakti un nepastāst mums pietiekam daudz par reālo situāciju. Tādēļ diskusijām vēl nevaram pielikt punktu. Pretrunā mm, iepriekšējiem runātājiem no ETP grupas un arī uh, pretēji Nikolson kungam, es nepiekrītu, ka būtu aplami jau tagad minēt 30% eh, zaļošanai. Uh, za 30%, kas atvēlēt zaļošanai īstenībā ir pamatot un ir ļoti labi, ka mēs esam šādu skaitu saglabājuši. Mēs te vairs nerunājam tikai par izlīdzinošajiem maksājumiem, nē, bet lauksaimnieki tagad uh, saņems arī apbalvojumu par to, ja viņi darbosies uh, tādā vidē draudzīgā veidā, ņems vērā visus uh, vides draudzīgumu standartus, un ja viņi par to saņems papildus maksājumus, tas ir tikai ļoti jauki. Tālāk runājot par pīlāru arhitektūru. Paldies Dievam! mēs aizstāvējām piešķīrums otrā pīlāra ietvaros, lai gan mums vajadzēja otro pīlāru spēcināt vēl vairāk. Bet mēs nevaram pieļaut to, ka līdzekļi no otrā pīlāra tiek paņemti, lai papildinātu pirmo pīlāru. Nu, tā vienkārši nevar pārsviest līdzekļus no viena pīlāra uz otru pīlāru, tad, kad tas ir nepieciešams. Protams, ir jābūt spēcīgam otrajam pīlāram ar dažādām vīdes programmām, veicinot arī uh, tādu mazāk attīstītu reģionu attīstību un tā tālāk, bet tā vienkārši veikt izlīdzinājumu naudu, pārskaitot no viena pīlāra uz otru, nē, tas nav iespējams. Manuprāt, runājot par papildus līdzekļiem eh, KLP, Protams, eh, mēs to varam atbalstīt, bet ir jāuzdod jautājums, kur tad šie līdzekļi gal galā nonāks. Es nevaru pieļaut, ka šeit ir kaut kādi izlīdzinoši maksājumi, vedot sarunas ar Merkozūru. Mums noteikti vajadzētu veikt vairāk pētījumu par ilgspējīgu lauksaimniecību un, protams, piesaistīt šiem pētījumiem pietiekam daudz investīciju. Jāsaprot, ka izpēt lauksaimniecības jomā ir eh, arī mūsu panākumu ķīla nākamo gadu laikā. Protams, ir jāatminas arī globalizācijas fonds, bet kā mēs to izmantosim, šeit eh, varbūt visi jautājumi vēl nav atbildēti. Mēs, protams, eh, varam te jau veikt konkrētas aplēses, bet eh, runājot par budžeta papildināšanu, tur ir jāievieš arī konkrēti mehānismi un varbūt ir jāpadomā arī par rezerves izveidi. Bet visā visumā esmu pārliecināts ka atrodamies uz pareizā ceļa. Protams, mums tagad ir mazāk līdzekļu, bet mēs īstenībā to uzskatām par visai normālu kompromisu, bet tagad ir jāsāk domāt par līdzekļu sadalījumu. Vai budžeta tāme, ko piedāvāja Barozo, patiešām arī paliks uh, savā pašreizējā formātā kā akmenī iecirsta. Tas ir jautājums, uz ko vēl arī nesam saņēmuši atbildi. Nu, bet tagad, jā, bumba ir jūsu laukuma pusē. Paldies. Grazie, Mārtiņ, Lorenzo Fontāna. Paldies, tev ir Lorenzo Fontāna. Presidente, e grazie, komisār. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, paldies, ka ieradāties pie mums. Komisāra kungs, esmu pārliecināts, ka esat darījis visu, kas ir jūsu spēkos lai aizstāvētu KLP intereses un KLP budžetu. Jā, protams, samazinājumi ir veikti, bet tagad arī parlamentam ir jāpadara savu darba daļu. Mums ir jāizstrādā savs atzinums un ir e, jāparūpējas par atbalsta atrašanu parlamentā. Daudz kolēģi runāja par globalizācijas pielāgošanas fondu. Īstenībā es gribēju dzirdēt detalizētāku informāciju. Eiropas Savienības nākotne īstenībā lielā mērā ir atkarīga tieši no šī fonda. Protams, arī lauksaimniecības joma nav nekāds izņēmums. Arī lauksaimniecībā cilvēks sastopas ar globālās pasaules izaicinājumiem. Mūsu lauksaimniekiem uh, ir daudz grūtību, ņemot vērā šos jaunos laikus. Bet, eh, protams, mēs neapšaubām, jūs esat paveicis patiešām izcilu darbu, bet mēs joprojām dzirdam, ka ir jāsamazina būdžets un KLP nozīme Eiropas Savienības kopējā politikā vairs nav tik eh, liela, kā tā bija kādreiz. Tā zināmā mērā ir zaudējusi savus posmi. Bet Man ir daži draugi lauksaimnieki, un es redzu, ka viņiem ir grūti pārdot savus produktus, jo produkcijas, eh, jeb ražošanas izmaksas ir eh, kļuvušas pārāk augstas. Es pats par to varu pārliecināties savām acīm, un varbūt kāds mēģinās izpostīt Eiropas Savienības lauksaimniecību, bet mums tā ir jāizstāv, un ja mēs varēsim kopā strādāt, tad varēsim panākt arī panākums. Paldies! Es arī gribu pievienoties kolēģiem, kas runā par to, ka e, mums ir gandarījums tiktos ar lauksainiecības komisāru, mēs tiekamies bieži, apspriežam jautājumus, es domāju, pietiekami vaļsirdīgi izsakot visu. Bet tanī pat laikā man rādās tāds iespējas, ka jo mēs tuvāk tuvojamies tam brīdim, kad mūsu solījumus vajadzētu ietērpt konkrētos skaitļos un finansējumos, jo mūsu vārdi paliek tukšāki. Es nevienreiz vien esmu jums, komisāra kungs, jautājis šajā zālē, kā lai es izskaidroju saviem vēlētājiem, saviem lauksaimniekiem Latvijā, ka mēs saņemam viszemāko finansējumu tiešos maksājumos visā Eiropas Savienībā. Mēs esam 27. vietā. Un tagad kad esam tik ilgi un gari un daudz runājuši par to, ka jāizlīdzina, jāpalīdz tiem, kas ir atpalikušāki, jāatrod finansējumu. Es lasu un redzu, ka 2020. gadā Latvijas lauksaimnieki tiešos maksājumos saņems 52% no Eiropas vidējā. To es nespēju izskaidrot saviem cilvēkiem. Tagad jau Latvijas presa ir pilna ar paziņojumu, ka, nu tad, ko tad jāskatās, mēs arī pildīsim savas saistības pret Eiropu tikai 52% apmērā. Tā nav provokācija no to cilvēku puses, kas tā saka, bet tā ir īstenība. Viņi nezin, ko darīt. Es ļoti lūdzu vēl un vēlreiz apskatīties skaidrs, ka budžets nav stiepjams, bet budžetē ir daudz pozīciju kur paņemot no vienām, te jau kolēģi runājam, varbūt tur, kur pat no vienām pozīcijām, kur pat varbūt līdzekļi netiek pilnībā izmantot, viņas varētu pārsviest uz citu. Un sakiet tad mums, kas mums jādara, lai jums palīdzētu tikt kopā, visiem kopā mums galā ar šīm problēmām. Mums visiem jāatceras, ka lauksaimniecība kā tāda un kopējā lauksaimniecības politika – ir viens no visnopietnākajiem kopīgiem darbiem, izņemot vēl ārpolitiku, kas, ko satur kopā Eiropas Savienība. Mēs nedrīkstam ar saviem lēmumiem, ar saviem neizpildītiem solījumiem mm, graut Eiropas Savienības autoritāti. Es ļoti ceru, ka jūs mūs visus saprotiet un kopīgiem spēkiem mēs vēl spēsim kaut ko darīt. Paldies! Bene. Bene, grazie. Paldies par šo pirmo diskusiju kārtu. Tie bija koordinātori, kas uzdeva jautājumus, un tagad došu vārdu komisāru kungam, lai viņš varētu atbildēt. Altri kolēģi. Prego, Dačan. Pēc tam citi varēs uzdot jautājumus. Lūdzu, Čēlis kungs. Alors, uh, prendre... Paldies. Es atbildēšu uz jūsu jautājumiem uz katru atsevišķi. Desa kungs sacīja, ka KLP ir vienīgā apgrieztā politika. Mēs izmantojām tos pašus aprēķināšanas modeļus eh, KLP, kā arī citām. Tātad pamats ir inflācija, uz to balstās iesaldējums. Es esmu uzmanīgi izlasījis šo komitejas ziņojumu Un tur bija sacīts, ka paturpak eh, budžetu, KLP eh, budžetu, eh, un tur nebija nekas pateikts par inflāciju un šo iesaldēšanu. Jūs atceraties, ka bija grozījumi, <clears throat> kuru doma bija šajā virzienā doties, taču tie netika pieņemti. Un parlaments <clears throat> izmantoja savu metodu gan kohēzijas politikai, gan KLP Ja mēs paraugamies uz šiem 50 miljardiem eiro pastāvīgajā kontā, kas tiek paredzēti Connecting Europe infrastruktūrām, tur jūs redzēsiet, ka kohēzija ir tādā pašā situācijā kā LP, ja neskait to, ka pēc tam mēs izveidojām saikni starp šo budžeta aploksni un, un citu, jo tā tad daļa budžeta nāks no uh, kohēzijas šim Interconnecting Europe. Te es jums detaļas nesniegšu. Tā tad tīrais, tīrā summa kohēzijas un KLP programmām ir tieši tāda pat metode izmantota. Tātad KLP visa budžeta ietvaros vēl ar vienu ir pati galvenā pirmā kopienas politika. Ja jūs paraugāties uz šo klasifikāciju, tā galīgi nav mainījusies, tā palikusi nemainīta. Un runājot par uh, zaļo grāmatu, mēs nāksim ar to klajo, klajā, un es tiešām esmu eh, cer, iecerējis finansēt šo uh, virzīšanas priekšu promociju. Mūsu mērķi katrā ziņā paliek tādi paši paziņojumā bija sniegtas ziņa, ziņas, kur, eh, kas tika izmantots, lai apliecinātu to, ka KLP ir atvērta politika arī citām jomām. To mēs varētu izmantot arī citās jomās, tād, tādās kā vīdes, piemēram, vai klimata pārmaiņu politikā. Tā vietā, lai uzbruktu komisijai par to, jā, jūs taču neņemat vērā jūsu 2020. gada stratēģijā izvirzītās ambīcijas. Mēs parādām, ka KLP ir nozaru, komi, nozaru politika ar daudz nozaru sekām. Un tad mēs pierādām to, ka KLP ir ambīcijas panākt zināmus mērķus, kas ir noteikti 2020. gada stratēģijā, un tie ir konkrēti mērķi. Arī jūs vairākas reizes sacījāt, ka KLP no vienas puses jānodrošina uh, pārtiks nodrošinājums, un no otras puses arī jāpanāk šie te 2020. gada stratēģijā izvirzītie mērķi. Normatīvajos priekšlikumos mēs arī to esam uzsvēruši, gan nesniedzot pārāk smalks uh, detaļas. Nu, mums te ir arī tā zaļošanas. Uh, doma, mēs kopīgi par to spriežam. Mēs nāksim klajā ar eh, normatīvo priekšlikumu par to, eh, kā tas būtu īstenojams. Es kā vienmēr iestājos par vienkāršiem risinājumiem, bez pārāk plaša bi birokrātiskā sloga, taču katrā ziņā KLP spēja izpildīt tam izvirzītos mērķus. Mēs te nerunājām par eh, jaunu sadalījumu starp dalībvalstīm. Te nav nekādas jaunas budžeta perspektīvas tas tiks īstenots ar KLP reformu. Mēs vienkārši paredzējām kopējās summas eh, attiecībā uz pirmo pīlāru, uz otro pīlāru, un tur mēs arī sakam, ka ir paredzētas zināmi noteikumi, kad var eh, pār, veikt eh, pārcēlumu no viena uz otru, lai nebūtu pilnīgi sastinguši šajā budžetā. Normatīvojas priekšlikumos mēs varam beigās paredzēt tādu kā smalkāku pieslīpēšanu, lai mēs redzētu, kam tiešām šos mērķus, e, šos līdzekļus vajag, lai panāktu vienošanos. Jūs zināt, ka ir dažādi mērķi, katram savas īpatnības, un mēs negribējam pilnīgi sevi šeit jau sasaistīt uh, sarunās starp komisiju un parlamentu. Bet katrā ziņā mēs neesam te paredzējuši dalībvalstīm piešķirt mūžīgo e, elastību, veikt pārskaiti, pārcēlums no viena pīlāra uz otru. Katrai dalībvalstī juridiski e, e, reformas normatīvajā pakotnē būs skaidri noteikti šīs summas, cik kurā pīlārā ir. Taču apspriežot šo normatīvo pīlāru, mēs varēsim vēl spriest. Tad te tā elastība netiks paredzēta dalībvalstīm, bet komisāram, lai redzētu, kāda šī elastība ir nepieciešama. No otras puses, elastība var doties arī citā virzienā, piemēram, mana doma ir šāda. Fondi, eh, fondi, ko mēs varētu izmantot eh, ar, eh, varētu būt, piemēram, mēs varētu zināmas pasākumus finansēt no viena vai no otra pīlāra. Šajā gadienā diskusijas ir iespējams, tāpēc mēs esam iekļāvuši to frāzi ar elastību. Bet šī elastība neatiec uz dalību valstīm, bet uz lēmumu pieņēmējiem Eiropas līmenī, kad tiem būs jāpieņem lēmums par KLP. Kā tiks eh, aktivizēta šī rezerve? Uh, tirgus krīzes gadījumā. Jūs redzat, ka tur ir rakstīts, ka šos, šīs summas varēs izmantot ar tādu pašu elastību, kā tagad tiek izmantoti līdzekļi krīzes situācijās no komite, komisijas puses. Tāda mobilizācija, to izmantošana būs ātra, tāpat kā tagad notiek, ka KLP ietveros tiks izmantota ātra procedūra, kur netiek paredzēts eh, vienais otrs birokrātiskie lēmumi. Bet ir svarīgi, lai mums būtu šī uh, rezerve, lai reaģētu uz pārmaiņām tirgu. Ir taču arī citi pasākumi tirgus vajadzībām. Jūs zināt, bieži vien gandrīz katru gadu pirmajā pīlārā paliek pāris summas, kas netika izmantots, jo neno, nebija tāda situācija, krīzes situācija tirgu. Un līdz ar to mēs katru gadu samazinām pirmā pīlāra budžetu un pārnesam uz otro pīlāru. Līdz ar to ārpusē rodas iespējas, ka KLP budžets ir pārāk liels un tāpēc tas tiek samazināts. Taču jūs zināt, ka šīs summas uh, tika paredzētas uh, tirgus situāciju labošanai, kad krīzes nebija, tad tās nebija vajadzīgas. Bet tagad mēs paredzēsim atsevišķādas summas, atsevišķi no tiešajiem maksājumiem. Tad būs eh, izdevumi, kas būs daudz maz uh, fiksēti. Tas attieksies, piemēram, uz vīnus, uh, vīnkopību vai uz dārzko, dārzeņiem. Un tad būs arī tāda daļa, ko varēs izmantot, kad nepieciešamība radīsies. Tad būs tāda kā E, stingri nenoteiktā e, līdzekļu summa, un to varēs izmantot lauksaimniecībai. Jūs zināt, ka bieži vien mēs tagad arvien biežāk saskaramies ar krīzi tirgu, tas arī ir saistīts ar krīzi sanitārai, no sanitārā viedokļa, un mums jābūt gataviem šādu veidu situācijas risināt, un katrā ziņā šīs summas tiks izmantot izmantots elest, elastīgi un ātri. Runājot par šo tirgus krīzes rezervi, jūs jautājāt, kā mēs izmantošām šo globalizācijas fondu. Skaidrs, ka mums būs jānāk klājā ar juridiskiem precizējumiem, lai noteikti, cik lielā mērā, kādā situācijā, kādā veidā tiek izmantots šis finansējums. Tad mēs nāksim klājā ar precizākiem priekšlikumiem, jo šī ir pirmā reize, kad ir paredzētas šādas pozīcijas budžetā. Un globalizācijas fonds, es varu jums, Nikolson kungs, pavisam skaidri apgalvot, uh, Mana nostāja runājot par starptautiskiem tirzniecības nolīgumiem lauksaimniecības jomā nav mainījusies. Es vēl ar vienu esmu ļoti piesardzīgs šādā sarunā, šādā sarunā saistībā ar globalizācijas fondu. Uh, nav tā, ka tāpēc vien, ka mums ir šāds fonds, mēs tagad varētu uh, tā viegprātīgi rīkoties ar šiem nolīgumiem. Mēs nevaram kompensēt eh, nepareizi noslēgtus nolīgumus ar šādu veidu globalizācijas fondu izmantošanu. Bet skaidrs, ka nolīgumi arī var eh, panākt zināms eh, rezultāts vienā vai citā reģionā, atkarībā no vajadzībā. Vienā vai citā reģionā lauksaimnieku ienākumus ietekmē uh, cēnu nestabilitāti starptautiskajos tirgos, spekulāciju, un līdz šim mums, mūsu budžetā un KLP nebija paredzēts ne juridiskie pamati, ne pozīju, ne budžeta pozīcijas, kā atbildēt uz šādu veidu problēmām, uz uh, cenu svārstībām starptautiskajā tirgū. Te jau nav runa tikai par Eiropas tirgu, un es domāju, šis fonds, kad mēs būsim noteikuši tā juridiskos ietvarus, būs izmantojams daudz plašāk nekā tīri vienkārši kompensēt eh, šādas situācijas zaudējumus. Un tāpēc mēs mūsu paziņojumā esam snieguši tādu plašāku definīciju, neierobežojot sevi tikai ar tirzniecības nolīgumiem. Lajana kungs Es jau paskaidroju, ka manā skatījumā saskaņā ar mūsu aplēsēm, ja jūs paraugāties uz kohēzijas politiku un KLP, un kohēzijas politika taču pats sevi ir, eh, pa, pašai viņa tai ir šis te Connecting Europe instruments, tātad te nekas nav mainījies. Abās politikās situācija ir līdzīga. Tas, ka mēs no pirmā pīlāra izņēmām zināms izdevums un ielikām citā izdevuma kategorijā, tas mums ļāva uh, dabūt vēl 9 miljārdus eiro tekošajā fāzē, mm, lai dalībvalstīm nodrošinātu tiekšu, tiešos maksājumus. Pat labam phasing in mēs finansējam ar uh, Inflācija no pirmā pīlējā, pīlāra. Tagad mēs, mēs to inflāciju neņemam vērā, bet mēs esam atbrīvojuši summu no pirmā pīlāra un esam iekļaujuši citā izdevuma kategorijā. Tātad tādā veidā mēs varam uh, sekt šo te phasing in. Runājot par globalizācijas fondu un krīzes fondu, es jau paskaidroju, ka te būs nepieciešami precizējumi, juridiski raksturi precizējumi, kā tie tiks izmantoti šie fondi. Uh, taču budžetu mēs varēsim izmantot, un finanšu perspektīva paredzēs arī zinām elastību, pateicoties kurai mēs varēsim izmantot naudu arī citām prioritātēm, bet katrā ziņā skaidrs, ka tās būs kopējās lauksaimniecības politikas ietveros. Nikolson kungs jautā, kā budžets nodrošina garantiju uh, nodrošinājumam ar pārtiku. Es domāju, ka daudzi veida šādi jautājumi uh, saņem savu atbildi tad, kad mēs sagatavosim savu juridisko pakotni, eh, normatīvo pakotni. Pat labam ir svarīgi nodrošināt to, ka mums vispār ir nepieciešamā degviela lai mēs varētu virzīties tālāk. Tagad, kad mēs definēsim motoru, motoru tātad šī uh, Eh, šie, šī normatīvā pakotne uzskatāma par eh, motoru, bet mēs varēsim zināt, kādu, kā mēs varam izmantot šo budžetu, lai sasniegt mūsu izvirzītos mērķus, saglabājot eh, finansējumu tiešiem maksājumiem. Un ņemot vērā to, ka mēs esam iekļāvuši uh, jaunas pozīcijas, lai atbildētu uz krīzes situācijām vai globalizācijas izraisītām krīzēm. Un tas, ka mums ir paredzēts arī vairāk budžeta otrajam pīlāram, viss tas ir virzīts uz to, lai mēs uh, sasniegtu uh, juridiskajā pakotnē izvirzītos mērķus, nu katrā ziņā to, kas mums tur vēl darāms. Mēs negribējām te izteikties pārāk uh, detalizēti par uh, reformu finanšu pakotnē, mēs te vienkārši esam iekļāvuši atkārtojos tos elementus, kas norāda, kā KLP var uh, īstenot arī citus mērķus, kas paredzēti 2020. gada stratēģijā. Tas nav precizējuma laba, tas ir vienkārši uh, Eh, tā, tāda vispārēja informācija, un tas mums ļauj tad apspriedēs izstrādāt eh, detalizētāk pieejami. Hoislinga kungs, otrais pīlārs tieši tādēļ mēs esam paredzējuši konkrētu summu, lai tādā veidā nodrošinātu līdzsvars ar pirmo un otro pīlāru pašreizējo proporciju. Un es saku, vai nu no pirmā pīlāra vai uz otro pīlāru vai no otrā pīlāra uz pirmo, tā ir tā manevra telpa, kuru likumdevējiem būs iespējams izmantot, definējot KLP, bet tā nav elastība, kas būtu paredzēta dalībvalstīm, vēlreiz saku. Tas neatiec uz finanšu apjomu katrai dalībvalstī, bet īri vai uz pirmo vai uz otro pīlāru. Tad dalībvalstī ir tajā ziņā varēs noteikt pētniecības un attīstības budžets, kā tas tiks sadalīts. Jā, arī tam mums būs vēl jānāk klajā ar juridisko bāzi, juridisko pamatā, tad būs eh, paziņājums par European Innovation Partnership, Eiropas inovācijas partnerību. Un tad tur būs tāda kā rokas grāmata, kā konkrēti īstenojami praksē šie pasākumi bet eh, pēc tam tad tiks eh, definēti nākošie normatīvie priekšlikumi. Fontāna kungs, es uzskatu, ka uh, ņemot vērā to, kā komisija ir eh, ierā, kādu vietu komisija ir ierādījusi KLP pašreizējā budžetā, tad skaidrs, ka lauksaimniecība netiek izspiesta no Eiropas Savienības budžeta. Es domāju, te ir pavisam skaidri redzams, ka komisijai kopējā lauksaimniecības politika ir uh, prioritāte arī nākošajā budžeta perspektīvā. Par spīti pašreizējiem grūtajiem ekonomiskajiem laikiem mēs tomēr uzstājam uz šo te kopīgo lauksaimniecības politiku, un tas ir pavisam skaidrs politisks vēstījums, ko jūs redzat eh, atainojamies budžetā. Runājot par tiešajiem maksājumiem zināmām valstīm, mēs šeit nesam definējuši fondu sadalījumu Latvijai, Lietuvai vai citām valstīm. Uh, Mēs to darīsim normatīvās pakotnes ietvaros. Tas nebija finanšu perspektīvas mērķis pat labam. Mēs nebijām paredzējuši katrai dalībvalstī piešķirt konkrētu summu. Nu, tad tāds būtu mans atbildes. Paldies. Paldies, eh, komisāra kungs, turpin priekšsēdētājs. Es uzskatu, ka mēs jau esam Um, atbildējuši daudziem jautājumiem. Tagad došu vārdu vēl kom komentāriem no deputātiem. 21 runā, 21 runātājs pieteicies Jēkles kundze un tad Stefana Trefoļa. Paldies! Es centīšos izteikties lakoniski priekšsēdētāji. Komisāra kungs, Jūs jau uh, savos izteikumos atbildējāt uz daudziem jautājumiem, bet tad, um, kā vielu pārdomām vēlējos jums pateikt sekojošo. Tātad uh, proporcijas starp pirmo un otro pīlāru, zaļošana, ko mēs pārsvarā atbalstām, un es arī atbalstu daudzos uh, vides projektus, kas tiek īstenoti vairākās dalību valstīs. Tā tad nevajadzētu būt nekādai diskriminācijai, uh, lai jāparūpējas, lai visi bū, būtu vienlīdzīgi. Protams, ir jābūt uh, līdztiesīgumam tālāk. Mēs vēlamies, lai otrais pīlārs joprojām būtu spēcīgs, un ir arī vairāk reģionu, kas vairs nesaņem līdzekļus no struktūra fonda līdzekļiem. Manā reģionā otrā pīlāra līdzekļi īstenībā sniedz reāli atbalstu lauksaimniekiem, un pateicoties tam mēs katram lauksaimniekam varam pateikt, Eiropas Savienības lauksaimniecība dod jums kaut ko labu, un eh, tas ir konkrēts piemērs, jo daudz jau apstrīd lauksaimniecību un tās nozīmīgumu Eiropas līmenī. Astrīda, Astrīda lūdzu, ļaujiet man izteikties. Jūs runājāt par divpusējiem tirzniecības nolīgumiem, bet eh, ļoti daudz kolēģi jau par to izteicās, tādēļ es vēlos pateikt, jā, tas mums rada grūtības. Es esmu priecīga, ka jūs eh, tam esat tik uzmanīgi pievērsies, komisāra kungs, bet īstenībā mūsu bažas ir pamatotas, jo Es vēlējos pavaicāt, cik lielā mērā uh, lauksaimniecības politika tiek upurēta starptautisku līgumu vārdā. Īsnībā to materiālu kompensēt ar naudu ir gandrīz neiespējami. Un tālāk. Runājot par finanšu plānu, jūs veidāt sarunas pēc labākās sirdsapziņas. Protams, jūs nesasniedzāt visu, ko mēs vēlējāmies, bet jūs sasniedzāt vairāk nekā domāja daudz dalību valsts, un tas jau ir ievērojams progress. Kolēģi Komisāra kungs, es eh, tāpat kā daudzi citi kolēģi varu teikt, mēs cīnīsimies par šo budžetu un mums ir nepieciešama laba argumenta, lai to darītu labāk. Paldies, paldies, Elizabet, tagad Stefāns Lefols. Merci, monsieur le président, et euh, merci. Paldies, priekšstādātāji, paldies, komisāra kungs, ka jūs tik ātri izklāstījāt jūsu nostāju par budžetu. Pirmo lietu, pirmā lieta, kas man būtu sakām, ir šāda Mēs, protams, eh, visi varam piekrist tam, ka mēs esam veiksmīgi izvairījušies no katastrofas. Tas jau ir kaut kas ļoti labs. Taču, atklāti sakot, es kā, kā deputāts un kā šura komitejas eh, loceks var sacīt, ka cīņa vēl nav galā. Mūs vēl ar vienu sagaid tālāki budžeta samazinājumi, jo tas ir vienkārši tā, tāda globāla padarīšana Turklāt komisijai vajadzētu izrādīt plašākus centienus, e, neatkarīgi no lauksaimniecības komisāra darbības kā tādas. Šādas ir tās mūsu debats. Mums ir jāraugās reāli īstenībai acīs. Ja mēs paturām lauksaimniecības budžetu, tad skaidrs, ka samazināsies kohēzijas budžets. Es saprotu, ka būs valstis, kas, kas neizmā, nevarēs izmantot kohēzijas fondu, un viņām tas arī nemaz nedraud. Tātad tās ir milzīgas debates visā Eiropā. Labi, tātad mēs esam izvairījušies no katastrofām. Būsim no šīs katastrofas, būsim pateicīgi komisāram, ka viņam tas ir izdevies. Tātad mums te mazliet trūkst eh, motori, jūs jau runājat par to formulu. Tomēr ir zinām problēma ar globalizācijas fondu. Vai jums tas patīk vai nē, tas ir pielāgošanās fonds. Tas nozīmē, ka globalizācija pieņem spēkā Eiropā un mums tai ir jāpielāgojas. Vai eh, mums ir eh, tik tikko 3 miljārdi potenciāli? Un eh, es neesmu droši par to, ka lauksaimniecības spējas tam pielāgoties. Par 70% var būt. Bet, nu, mums vienkārši ir jāsauc lietas īstajos vārdos. Uh, lauksaimniecības attīstības fonds ne, nespēja, galā, nespēja tikt galā ar nodrošinājumu ar pārtiku. Jautājums, vai mēs varam garantēt no, nodrošinājumu ar pārtiku nākotnē? Es saprotu, ka te ir krīzes situācija, ka te ir tā delikāti apstākļi, taču mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos. Mēs varam kompensēt tirgus kropļojošos iespaidus ietekmi Taču mums jābūt arī preventīviem. Un visbeidzot, tas, ko jūs sacījāt par motoru, jā, es saprotu, ko jūs ar to gribējāt sacīt, taču es gribētu saņemt zināms precizējums. Parlaments uh, pa, vairāk par 400 balsīm uh, izteicās pār modulāciju. Un jo īpaši saistībā ar otro uh, pīlāru es gribētu saņemt zināms komentārus par to. Paldies! Grazie, Stefan. Adesso vi... Paldies, Stefan, turpina priekšsēdētājs. Tāds tagad uh, priekšsēdētāja vietnē Vošekovski un tad Patrāna. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Man jāatzīst Esmu nedaudz vīnī, vīlies, patiesībā visnotaļ vīlies, runājot par KLP un budžetu. Pirms septiņiem gadiem, 2004. gadā, varbūt 2005. gadā, kad mēs gatavojam daudzgadu finanšu schēmu, 2007. līdz 2014. gadam, Situācija lauksaimniecībā bija daudz labāka, nebija nekādas krīzes, mums bija pārāk liela pārprodukcija daudzās nozarēs, bija par daudz cukuru, mēs cīnījāmies pret cukuru, mums bija pārāk daudz sviesta, pārāk daudz piena, patiesībā mums bija visa kā par daudz, un neviens nerunāja par nodrošinājumu ar pārtiku. Tas viss sākās 2007. un 2008. gadā, kad eh, parādījās pirmās krīzes pazīmes, kad eh, cenas pārtikai pieaug, un tagad situācija ir pilnīgi atšķirīga. Tad mums ir jānodrošina pārtika Eiropā, un tā vietā, lai Eiropa sniegtu atbalstu lauksaimniecībai, samazina šo atbalstu. Tas ir kaut kas pilnīgi mm, prātam neatverams. Nesaprotu, kāpēc mēs tā rīkojamies. Lauksaimniecība, kas tiek finansēta šādā veidā, nevar stāties pretī izaicinājumiem. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc situācija tāda, kā tā ir. Un vēl viena lieta šis eh, sadalījums maksājumiem starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm. Te nav runa tikai par vecajām jaunajām dalībvalstīm, ir milzīgas atšķirības maksājumos, un komisārs nāk klajā ar priekšlikumu. Varbūt šis izlīdzinājums, es nezinu, tas nav izlīdzinājums, tas vienkārši ir šis te atšķirības samazinājums. Kāds ir juridiskais pamats, vai te ir Lisabonas līgums kā pamats, vai kāds cits līgums? Vai jūs varat eh, kaut kā šitā dalīt dalībvalsts Eiropas Savienībā? Vai mēs izmantojam kaut kādu matemātikas formulu 90% atšķirību, piemēram? Kas ir pamats tam visam? un kāpēc situācija Eiropas Savienībā ir tik atšķirīga? Kāpēc tas attie, kāpēc lauksainīca viņš vairāk palīdz bagātajiem un pilnīgi ignorēt nabagos? Tas ir pilnīgi pret Eiropas Savienības pamatprincipiem. Un es esmu pilnīgi pret to. pateicoties šādām aktivitātēm, tiem, kam ir daudz, vēl arvien būs daudz, varbūt nedaudz mazāk, bet tiem, kam ir maz, tiem vēl ar vienu būs maz, nu varbūt pavisam nedaudz vairāk, bet tas ir pilnīgi nepieņemami, komisārkungs. Patra neveškungs un tad nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs, paldies par ierašanos. Un paldies, ka izrādījāt gatavību iesaistīties dialogā ar parlamentu. Budžeta tāme lauksaimniecība. Eh, samazinājumi ir apmēram 10% apmērā. Šodien jūs teicāt, ka varētu aizstāvēt budžetu eh, pa jaunu sadalot citus līdzekļus. Komisārkungs, es tomēr esmu nedaudz nobažījusies. Runāšu vairsirdīgi. Pirmām kārtām kādi ir konkrēti pasākumi, kurus ir iespējams īstenot, lai situācija kaut kā uzlabot. Jūs runājāt par uh, līdzekļu pārdalījumu. Tālāk, uh, otrām kārtām, kā var panākt līdztiesīgāku, taisnīgāku KLP, lai neviena valsts nejustos atstāta novārtā. Jā, protams, tiešie maksājumi ir kaut kas cits, to jūs jau teicāt. Bet vai ar šo sadalījumu jūs ņemsiet vērā arī to, ko no jums sagaida lauksaimniecības komiteja? Treškārt, Mēs runājam par konkrētām lauksaimniecības jomām. ir konkrēts uh, finansējuma apjoms, uh, konkrēti fondi, kas uh, palīdz finansēt lauksaimniecību ultraperiferijos reģionos. Tiem ir nepieciešams vairāk līdzekļu, lai varētu cīnīties pret eh, kvotu beigšanās negatīvajām sekām. Mm, protams, atminēsimies arī eh, šo sadarbību ar Merkozūru. Komisārkungs, es vēlētos dzirdēt konkrētas atbildes uz šiem jautājumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Lūdzu, jums tagad vārds. Kungs, godātais komisāra kungs, vispirms es gribu pievienoties tiem, kas izsaka lielu gandarījumu par to, ka mums kopīgi parlamentam un komisijai ir izdevies uh, gandrīz neskart saglabāt lauksaimniecībai paredzēto finansējumu. Uh, un, ja mēs ņemam vērā arī tās programmas, kuras varētu tikt iekļautas no citām e savienības budžeta sadaļām. Uh, Tomēr man jums ir arī jāsaka, cik šokēti ir Latvijas lauksēmnieki par finanšu perspektīvas priekšlikumā iekļautajiem tiešmaksājuma aprēķināšanas principiem. Un arī tās atbalsts, kas šodien atnāk no Igaunijas un no Lietuvas, liecina, ka tikpat šokēti ir arī Igaunijas un Lietuvas lauksēmnieki. Jā, jums ir taisnība, komisāra kungs, šajā priekšlikumā nav konkrēti pateikts, cik kura dalībvalsts saņems. Taču mūsu zemnieki ir izglītoti un viņi māk rēķināt saskaņā ar to piedāvāto matemātisko formulu, lai, eh, eh, kas ir piedāvāta, lai izlīdzinātu pakāpeniski atšķirības, kas pastāv starp dalību valstīm. Un šīs priekšlikums, kas samazina atšķirības par vienu trešo daļu, septiņu gadu laikā ir netaisnīgs un nepieņemams, jo tas ir pretrunā ar solidaritāti, ar godīgas konkurences un vienmērīgas ekonomiskas attīstības principiem. Un šī formula nekādi neatbilst arī mm. Eiropas komisijas pašas deklarētajiem mēķiem 2010. gada 18. novembrī, un šeit es citēju, panākt, ka kopējā lauksaimniecības politikā atbalsts visām dalību valstīm un lauksaimniekiem būtu taisnīgs un līdzsvarots. Un nesen mēs pieņēmām desa ziņojumu, un tur deputāti ierosināja skaidri noteikti, un atkal citēju, katrai dalību valstī ir jāsaņem obligāta procentuālā daļa no Eiropas Savienības tiešo maksājumu vidējā rādītāja, un ka būtu jānosaka šī rādītāja maksimālais līmenis. Ja mēs paskatāmies uz to priekšlikumu, ko mēs esam no komisijas saņēmuši, tad Latvijas zemnieki pat 2020. gadā 30 gadus pēc dzelzs priekškāja krišanas joprojām turpinātu saņemt trīsreiz mazāk atbalstu par hektāru nekā Nīderlandes vai Beļģijas lauksaimnieki. Tā būtu apmēram puse no Eiropas Savienības vidējā atbalsta. Tas nav taisnīgi un tas arī nav godīgi. Neviena dalība valsts nedrīkstētu saņemt mazāk par 80% un ne vairāk par 120% un pārējais periodam jāsākās būtu tām valstīm, kas saņem apmēram 30% šodien jau no 2014. gada. Tāpēc es aicinu jūs, komisāra kungs, darīt visu iespējamo, lai kopējās lauksainiecības reformas ieviešana atbilst tās izvirzītajiem mērķiem un lai tā kļūtu godīgāk iekšējās konkurences jautājumos. Un šī mērķa sasniegšanai jums ir un būs ievērojams atbalsts parlamentā. Paldies! Vi prego di rispettare i tempi, altrimenti il Via, poi Olenička Papastankos. Bija Lavijas kungs un pēc tam Džordžus Papastankos. Grazie, signor Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kungs. Mēs no jums, jums saņēmām daudz informācijas, bet jāņem vērā, ka šo informāciju jau uh, ir interpretējuši dažādos veidos, jo ir grūti aprēķināt šīs uh, finanšu pārnesumu summas un izdevumus uh, eh, 2013. gadam to visu pielāgot. Un tagad mēs visu rēķinām balstoties uz 2011. gada izdevumiem. Un tagad, pārskatot šīs aplēses un aprēķinus, eh, nu, izskatās, ka skaitļi katreiz ir savādāki. Kolēģi jau teica, ka mēs neesam pārāk lielā sajūsmā par jūsu piedāvājumiem. Mūsu gaidas eh, un ambīcijas bija daudz augstākas. Bet tomēr ir sasniegts zināms progress, eh, ņemot vērā pašu pirmo sākotnējo informāciju, ko no jums saņēmām. Bet parlamentam ir jāturpina spēcināt jūsu pozīciju komisāru kolēģijā, lai KLP tiktu piešķirts pietiekami liels budžets. Tikai daži argumenti un centīšos būt lakonisks. Par ko esam nobažījušies visvairāk, un eh, kolēģi izskatās ar mani ir viensprāts, un, protams, jūs to varēsiet paskaidrot. Tas ir saistīts ar globalizācijas fondu. Uh, ir globalizācijas pielāgošanas fonds, kas attiec uz rūpniecību. Es nezinu, kā to varētu izmantot lauksaimniecībā. Ja kāds vēlas uh, atbalstīt cilvēkus, kas dodas prom no lauksaimniecības nozares un sāk strādāt citā nozarē, tā tas ir domāts. Tālāk a 8 miliardi di eiro, mentre nelle prospettive finanziarie. Nabadzīgie eh, cilvēki, lauksaimnieki, kas eh, cīnās ar finanšu grūtībām, kāds summas, par kādām summām mēs šeit runājam, par 8 miljardiem vai 8,5 miljardiem, kas tur bija īsti finanšu plānā minēts. Tas arī ir tāds pārpratums, un mums ir jāatrod arī jauns juridiskais pamats. Es ceru, ka mēs to varēsim izdarīt. Paldies tagad, papastāmkas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Σε σχέση με την αφετηριακή, okay, okay. σε σχέση με την αφετηριακή απεσιότητα. Paldies! Runājot eh, par pesimismu, kas, is, kas te valdīja sākumā, es uzskatu, ka pašreizējais komisijas priešlikums ir eh, labs pamats saprātīgām sarunām. Es domāju, mums visiem jāatzīst komisāra Čolos eh, ieguldījums šī priekšlikuma izstrādē. Protams, rodas vairāk jautājumu, piemēram, šāds, vai jums ir nodoms virzīties uz augšu, piemēram, vai jūs eh, pieprasīsiet stingrāks prasības, jūs saprotat, ka šādā gadījumā lauksaimniecības komiteja parlamentā jūs atbalstīs. Ja tā rīkoties jūs neesat paredzējis, tad man šķiet, ka te var eh, izvērsties zināma plaisa mūsu iestāžu sadarbībā. globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana. Es saprotu, te ir runa par pielāgošanās instrumentu attiecībā uz to, ko komisija grib e, darīt saskaņā ar tirzniecības nolīgumiem trešām valstīm. Mans jautājums ir šāds. Tātad jūs ierosināt e, novirzīt uh, Mm, novirzīt finansējumu uz kohēzijas fondu, vai tas paredz tad līdzfinansējumu, Oleniška kungs, liels paldies priekšsēdētāju, paldies komisāru. Es saprotu no jūsu sacītā, ka jūs esat apmierināts ar uh, priekšlikumu, kuru jūs komisijā panācat varētu sacīt, vai tas tad būtu uzskatāms par beigām? Ja tās būtu beigas, tad mēs būtu tā mērani apmierināti. Taču mēs zinām, ka tas ir tikai šo sarunu pats sākums. Tātad, ko mēs darīsim tādā situācijā, kad daudzi cilvēki gan padomē, gan parlamentē apgalvoma, ka KLP budžets tiks samazināts galīgo sarunu laikā, kad būs galīgā sarunas par budžetu. Tajā brīdī jūs varēsiet saskatīt eh, elastības iespēju. No otras puses, pārējot pie otra aspekta, es gribētu sacīt, ka jūsu priekšlikums, ar kur nācāt klājā runājot par elastību starp pirmo un otro pīlāru, izklausās ļoti interesants. Šī ideja tiešām ir ļoti laba. Būtu vērts detalizētāk uzzināt par to, cik lielā mērā šī elastība būtu izmantojama dalībvalstīs, kad dalībvalsts plānos savu budžetu nākošajai finanšu perspektīvai. Tas attiec arī uz jūsu otro priekšlikumu, šo globalizācijas pielāgošanas fondu, eh, vai šo fondu, kas atbalsta jaunās tehnoloģijas attīstību un pētniecību lauksaimniecību. Arī tā ir ļoti laba ideja. Ja pareizi saprot, tas būtu Eiropas projekts, gribētu zināt par to kaut ko vairāk tuvākajā nākotnē. Un trešais aspekts ļoti specifisks jautājums. Vai komisijai ir kaut kādi mm, iespējamie. Ir kāds iespējamās prognozes, pamatojoties uz to, un visbeidzot 2013. gadā, kad pašreizējā finanšu perspektīva beigsies, lauksaimnieki saņems ļoti specifiskus uh, finansējuma apjoms. Lauksaimnieks zina, ka viņš saņems no ES zināmu summu, zināmu summu attīstībai un uh, te nu ir jautājums. Kāda būs situācija 2014. gadā? Vai tā būs salīdzināma? Vai, teiksim, summas lauksaimniekam būs līdzīgas tām, kādas viņš saņems tagad, vai tās būs daudz mazāk salīdzinājumā ar pašreizējām? Paldies! Sekīries Kikungs un tad nākošais runātājs. Mani... Dāmas un kungi! Same poziomie. Īstenībā mēs nevaram pateikt, eh, ka būtu guvuši kaut kādus panākumus, jo saglabājam samazināto budžetu iepriekšējā līmenī. Nē, tie nav nekādi sasniegumi. Mums taču ir eh, tagad jāfinansē jauni projekti, jaunas valstis, un mums ir arī jauni mērķi. Arī tajā skatē lauksaimniecības jomām apgalvojot, ka mēs esam apmierināti, mēs īstenībā pūšām kādam mīglu acīs. Ja jums šis budžets uh, sagādā gandarījumu, tas nozīmē, jūs tagad sakat, jā, jā, viss ir labi, jūs esat izdarījuši labu darbu, un mēs tad teorētiski piekrītam vēl jauniem samazinājumiem. Un īstenībā mēs esam gatavi tagad tikai pielikt galviņus un uh, pateikties komisijai, bet uh, noliekam uh, rociņas, saliekam rociņas klēpī un esam gatavi cīnīties tālāk. Kā sadalīt līdzekļus eh, labākā veidā, tas, protams, ir grūts jautājums, bet varbūt, ka mēs varam sadalīt līdzekļus labākā veidā, automātiski nepaukstinot budžetu. Mums ir jāsaprot, kādas ir galvenās lauksaimniecības politikas prioritātes, lauksaimnieku ienākumu līmenis. Uh, Mums bija skaidri mērķi, un mēs zinām, cik augsti ir eh, lauksaimnieku ieņēmumi. Tālāk, kohēzija, kohēzijas politika. Kāda ir, kāds ir kohēzijas politikas ieguldījums lauku reģionu attīstībā? jo lauku reģioniem netiek piešķirts finansējums no kohēzijas fonda. Uh, Komisāra kungs, es vēlējos no jums dzirdēt kaut ko vairāk par kohēzijas fondu izmantojumu uh, lauku reģionos. Jārunā arī par uh, labāku integrāciju tirgu, lai varētu panākt augstāku produktivitāti, ražojot pārtiks produktus. Uh, mēs nevēlamies, lai mūsu lauksaimnieki cīnītos ar vēl lielākām grotībām. Jāpiemin arī mazi uzņēmumi, mazas fermas, mazas lauksaimniecības. Eh, daudz lauksaimnieku cīnās ar nabadzību, bet mēs tikai turpinām samazināt un samazināt eh, fondus. Aizvien mazāk naudas tiek piešķirts lauksaimniekiem. Zaļošana īstenībā samazinās mūsu konkurētspēju KLP jomā. Uh, Visbeidzot, pēdējais jautājums. varbūt nedrīkst pieļaut samazināt vēl vairāk KLP atvēlēto budžetu. Nu, tā jau nav tikai tāda izolēta lauksaimniecības politika. Vai es tagad skatos, ka uz lauksaimniecības politikas rēķina viņi grib at atrisināt uh, starptautiskās tirzniecības un merkazūru problēmas? Nu, tas ir galīgi nepieļaujami. Mums ir aktīvāk jāizstāv savu pozīciju politiskajās grupās, arī nacionālajās delegācijās. Nevis pašiem ir tikai jāpieliec galviņas un uh, jādomā, kam dot naudu un kam nē. Paldies. Kostinger, e poi Garcia Perez. Stingers kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Es domāju, varu uh, neliekuļojot teikt, ka jūs esat cīnījies ļoti labi un esat panācis labāko kompromisu. Un jau pirmajā diskusija kārtā mēs uh, sapratām, ka arī mēs nevarējām panākt visu, ko vēlējāmies. Protams, mums ir jāņem vērā valdošā realitāte un jāpakļaujas vairākumu spiedumam, spiedienam. Uh, Es saprotu, ka komisijas priekšsēdētājs, kā arī budžeta komisārs Levandovskis jums piedāvāja pavisam citus skaitļus, un parlaments saņēma atkal kaut kādas citas atplēses, un zināmā mērā diskusijas ļoti daudz norisinājās arī šajā plašsaziņas līdzekļu arēnā, un šis budžeta jautājums ir tāds ļoti nokaitēts, tādēļ arī emocijas sit augstu vilni, bet mēs taču pārstāvam lauksaimniekus, mēs cīnāmies par KLP interesēm, tādēļ mums tāpat kā jums ir ļoti būtiski garantēt normālu un atbilstīgu KLB budžetu nākotnē tālāk 30% no pirmā pīlāra, kas atvēlēta zaļošanai. Jau tagad uh, otrajā pīlārā tiek finansētas ļoti daudz uh, vides programmas. Un uh, ja tas tagad tiks iekļauts pirmajā pīlārā, tas varētu radīt problēmas. Un Hoislinga kungs jau sākumā teica, ka ir nepieciešams veikt kontrolas otrajā pīlārā un jau paskatīties, cik labi šīs vīdes programmas, kas finansētas no otrā pīlāra, ir tikušas īstenotas dalību valstīs. Tālāk runājot par tādiem mazāk privileģētajiem rajoniem, ko jūs tik eh, daļrunīgi varbūt šeit nepieminējāt, bet mēs esam aizvien no jauna dzirdējuši, ka šeit šeit uh, tiek runāts par uh, mazāk attīstīto reģionu finansēšanu no pirmā pīlāra, tātad no, par pārnešanu no otrā pīlāra uz pirmo pīlāru. Varbūt jūs varētu kaut ko detalizētāk paskaidrot. Katrā ziņā vēlējos jums pateikties par jūsu ambīcijām un tie, kas jūs kritizēja, varbūt kritizēja uh, aplamo cilvēku. Varbūt mums vajadzētu uz, uzklausīt drīzāk budžeta komis, komisāru sākāmo. Paldies! Paldies! Nedeļčevs kundze nākamā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, apsveicu, protams, visu, ko sacīja komisārs, jo es saprotu, cik daudz viņam nācās ieguldīt, lai viņš varētu nākt klāt ar eh, šo paziņojumu. Un uh, Es domāju, ka mūsu uh, komentārs vajadzētu uztvert kā konstruktīvu kritiku, jo gal galā visi domā par lauksaimniecības politikas nākotni, un neviens jau būtībā negribēja uzbrukt jums kā komisāram. Uh, tā kā, ja jūs to visu uztversiet pozitīvā gaismā, tad, protams, tas dos labākus rezultātus, jo mm, mēs saprotam, ka situācija ir tāda, eh, ka mēs tajā varam saskatīt gan pozitīvas, gan negatīvas puses. Mēs kontaktējamies ar komisiju regulāri. Uh, Un es domāju, ka mums vienkārši ir jāizmanto šī uh, iespēja, lai varbūt novērstu dažas bāžas, varbūt noskaidrotu, kā darbosies šie globalizācijas un krīzes fondi, kā tie šeit iederas. Bija atsaucis arī uz uh, tiesisko pamatu, un uh, tas man mazliet satrauc. Man satrauc tas, ko jūs šeit cenšaties izdarīt ar globalizācijas Uh, fondu, vai tas balstīsies uz padomas lēmumu, vai šeit tiks piemērots kādas citas uh, procedūras. Jā, šie instrumenti var darboties ļoti efektīvi, taču pastāv briesmas, ka, ja ir izvēlēta nepareizā procedūra, tad beigu beigās uh, vajadzības un patiesās vajadzības faktiski netiks sasniegtas, netiks apmierināts. Eh, ir skaidrs, ka tiešai palīdzībai, tiešajām atbalstam pirmajā pīlārā ir samazinājums, un mums ir jācenšas eh, šo nepilnību labot. Mani arī saprot tas, ka mēs sarunās saliekam visas eh, kārtis uz galda, nu tad uh, mums ir jābūt gataviem uz rezultātiem. Tātad es domāju, ka tuvāko mēnešu un nedēļu laikā mums ir jāturpina pie tā darbojas Es ceru, ka mums nenāksies norīt vēl e, kādu samazinājumu e, bez tiem, kas jau e, šeit ir, tā teikt, priekšlikumā. Gan plenārsēdē, plenārsēdē tas izskanēja ļoti skaidri, piemēram, balsojumā un darbties par tēsa ziņojumu, kā arī ziņojumā finanšu perspektīvām. Tātad mēs cenšamies nodrošināt ilgspējīgu lauksaimniecības attīstību un tas ir pats svarīgākais. Un tagad ir Ņeģeļčevs kundze. Paldies, priekšsēdētāji, vēlētos pateikties eh, par to, ka jūs esat ieguldījis lielas pūles, mm, lai mēs varētu sasniegt savu mērķi un saglabāt mērķi, mūsu pamatbudžetu, lai sasniegtu savus pamatmērķus. Man ir vairāk jautājumu. Pirmkārt, mēs ir saistīts ar jauno reformēto KLP, kas būtu līdztiesīgāka vai mēs tiešām spētu samazināt šīs te atšķirības starp tiešajiem maksājumiem dažādās dalību valstīs, un šeit, protams, ka es domāju galvenokārt jaunās dalību valsts, un vai šī izlīdzināšana sāks notikt pietiekami ātri. Es gribētu, lai tas sāk notikt jau 2014. gadā, nevis kā daži to vēlētos 2016. gadā. E, tālāk, KLP budžets vai tas ir saskaņots ar citu politiku budžetiem, piemēram, reģionālās politikas budžetiem, arī Donavas stratēģijas, eh, stratēģiju, tā saucamo otro asi, kur ir runa par biodaudzveidību, kur tiek finansēta arī reģionālā attīstība un lauku attīstība. Каква изобщо възможността да бъдат въведени плащания на пчелно семейство след 2013? Un tālāk es gribēju runāt arī par biškopības sektoru un kādas būs iespējas finansēt vai saņemt atbalstu par katras bižu saimes eh, turēšanu. Nu, es saprotu, ka šobrīd tas nav iespējams, bet biškopi atrodas diezgan neapskaužamā situācijā. Tālāk, globalizācijas fonds. Tad, kad mūsu rīcībā šis fonds būs, procedūras. Mēs zinām, ka dažās dalībvalstīs, ņemot vērā administratīvās procedūras un laiku, ko prasa procedūras, tas praktiski ir neiespējami tik klāt šim fondam. Fonds, protams, pats par sevi ir lielisks instruments, taču jāpieliek lielākas pūles, lai tas kļūtu jēgpilns visām dalībvalstīm. Erasgasijas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es zinu, ka jūs kā LP pārzinat ļoti labi un zinat visu par vecajām un jaunajām dalībvalstīm un jūs droši vien gribētu redzēt kaut ko citu arī pats, taču mums ir tas, kas ar ko mums ir jāstrādā, bet tas daudzus uh, satrauc, jo eh, mēs te izmantojam visādus uh, eifēmismus, sakot par, runāt par iesaldēšanu, pārcelšanu tā tālāk, bet reāli mēs tomēr runājam par samazinājumu, par tā kā, kad būs galīgais priekšlikums, eh, kad tas parādīsies oktobrī, novembrī, kā ar to zaļošanu, vai tiešām šie 30% tiks paredzēti situācijā, kad visam pāriem līdzekļi tiek apgriezt. Un vēl ir kādas bažas, runājot par fleksibilitāti, elastību starp pirmo un otro pīlāru. Es domāju, ka tas būtībā eh, novedīs pie renacionalizācijas caur pasānu durvīm, pasētas durvīm. Un globalizācijas eh, pielāgošanas fonds arī šeit, manuprāt, slēpjas liels risks jo tas ir tikai tāds plāksteris, tās nav nekāds patiesas risinājums, jo mēs būtībā nezinām, kad tad finansējums tiks mobilizēts un kad tas reāli būs pieejams. Dantēna kungs. Paldies priekšstādāju, paldies komisāram par viņu īstenoto darbu, saka Dantēna kungs. Vai te mans mikrofons nestrādā? darbojas. Jā, šķiet, ka nestrādā. Labi, strādāšu pie šī mikrofona. Tātad vispirms gribētu pateikties komisāram par īstenoto darbu, jo es uzskatu, ka mēs visi apzināmies, ka mēs uh, esam nākuši no lielas tālienes un kaut arī horizonta līnija vēl visiem nesakrīt, tomēr darbs ir izdarīts liels pirmā lieta ir sasaist ar kohēzijas fondu. Jūs kopā ar citiem komisāriem uh, stāstiet par to, kā, kā šī doma attīstās, kā tad uh, budžets darbosies nākotnē starp dažādām sadaļām. Un te runājot par. Uh, cukurbiešu audzēšana, piemēram, vēl ar vienu te ir paredzēta zināms kvotas, un es esmu pārsteidz, ka te vēl viena ir paredzētas finansējums. Citi jautājumi man vēl būtu, bet neuzdošu. Paldies, Mišel, Kalinovski, un tad Jāra kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisāra kungs! Summas, kas ir pieejamas KLP, ir viena lieta. Taču to sadalījumu starp dažādiem kopējās lauksaimniecības politikas mērķiem līdztekus sadalījumam pa dalībvalstīm ir pavisam cita lieta. Atklāt sakot, otra lieta man personīgi pat labāk ir daudz svarīgāka, jo mēs, protams, negribam, ka tikt samazināti samazināt līdzekļi KLP. Un es atceros pārnā gada paziņojumi no komisijas puses, tur bija visam skaidri deklarēts, ka mēs pārtrauksim tiešo maksājumu vēsturisko sadalījumu un turpmāk būs objektīvi kritēriji. Un te nu rodas jautājums, kur tad ir šie objektīvie kritēriji? <clears throat> Mēs te nevaram runāt par 33% vai 90% no šodienas maksājumu summas par objektīvu. Objektīviem kritērijiem būtu jāizriet no pavisam skaidrām atšķirībām. Komisāra kungs. Saskaņā ar komisijas priekšlikumu atšķirības būs no 140% līdz 500 procentiem. Piemēram, mana mani lauksaimnieki, lauksaimnieki no Polijas, Portugāles, Spānijas, Austrijas, Zviedrijas, apvienotās karalistes, viņi saņems atbalstu 200 līdz 250 eiro par hektāru. Kā viņi var konkurēt ar tiem lauksaimniekiem, kas saņem pār par 400 eiro par hektāru. Nu, ja tā, ja mēs izējam uz to, tad uh, pārtrauksim runāt par kaut kādu godīgu konkurences lauksaimniecības jomā apvienu um, Eiropas Savienība. Protams, ka daži ir vienlīdzīgāki par citiem, bet nekāds vienlīdzīgs konkurence gan šeit nav. Jā, Džankungs un tad eh, Jose uh, Bope. Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies komisārkungs par jūsu klātbūtni. Un es eh, nešaubos, ka jūs cīnījāties par eh, šo budžetu. Uh, Man ir četri īsi jautājumi. Pirmais ir saistīts ar politisko argumentāciju un to, kas patiesībā notiek nozarē. Jūs teicāt, ka jums izdevās no politiskā viedokļa augoties apstiprināt lauksaimniecības budžetu. Nu, es domāju, ka mūsu lauksaimnieki uz to skatīsies pavisam savādākām acīm. Un e, tad viņi rēķinās, ko viņi saņems 2013. un 2014. gadā. 46,6 miljārdi 2013. gadā tā ir tā summa, kas uh, ir pirmajā pīlārā. Un uh, mēs 14. Eh, gadā maksāsim vēl mazāk summas, tas nozīmēs 50 eiro samazinājumu uz katru hektāru. Nu, tā tad lauksaimnieki varētu pavaicāt, vai eh, šie aprēķini ir aplami, vai ir atšķirības starp politisko un reālo argumentāciju. Varbūt es pats esmu kaut ko te falšu aprēķinājis. Eh, varbūt mums vajadzētu labāk informēt lauksaimniekus, ar ko viņiem nāktos nākotnē rēķināties. Otrkārt, Ir tāda problēma, ka dalība valstis vēl nav pieņēmušas mūsu budžetu, un tās mums vēlas piedāvāt vēl zemāku līmeni. Kā jūs vērtējat šo situāciju? Vai mēs varēsim pārliecināt dalībvalsts par mūsu uzskatu pārliecību, vai mums vajadzēs vēl vairāk griezt šajā budžetā, un kur tad ir šie apgriešana paredzēta? Trešais jautājums - jauna dalībvalstu iestāja vai tam būs paredzēti papildus līdzekļi, vai tas, eh, šie līdzekļi arī ir jāatrod jau esošajā budžetā. Un ceturtais, visbeidzot, pēdējais jautājums. Kad jūs izstrādāsiet konkrētus priekšlikumus runājot par tiešo maksājumu atdalīšanu? Paldies! Bove, poi... Paldies, Jārkungs, Žozē Bove, un tad Martu lūdzu. Jā, es mēģināšu izteikt šos īs arī no savas puses, jo laika vairs nav daudz. Uh, Viens komisārs no manas puses. Man šie komisārs cīnījās par savu budžetu. Viņš eh, darīja visu, kas viņa spēkos bija iespējams, ņemot vērā viņa kontekstu. Problēma ir tāda, ka šodien mums ir arī darīšana ar padomu, un padomu nevienmēr ir labākā KLP uh, eh, alianses eh, locekli. Un otrkārt, problēma ir tāda, ka šodien mēs pieprasām budžetu, kur par eh, vienu procentu, tas ir no IKP, kaut arī politika mēs gribam turpināt. Man šķiet, ka mums ir jādomā perspektīvā, kādi varētu būt pašu līdzekļi, kā mēs varētu KLP budžetu finansēt no pašu rezervēm, kā tas bija agrāk, kā tas bija, piemēram, pirms 1992. gada. Toreiz 60% no kalpē budžeta saņem finansējumu no valsts, nevis no kopienas. Nu, es domāju, par to ir vērts padomāt, jo ambiciozāka būs uh, Eiropas politika, jo vairāk būs ierobežots Eiropas budžets, jo vairāk mums jādomā pašiem. Te ir jautājums par pētniecības politiku. Jā, es domāju, tas būtu tā vērts. Lauksaimniecības, pētniecība lauksaimniecības jomā tas ir kaut kas pilnīgi jauns, bet prioritātei jābūt tiešām kopēja lauksaimniecības politikai, jābūt saskaņotībai, lai šis būdžets ļauj risināt visās problēmas, kas mums ir aktuāls, piemēram, klimata pārmaiņas un otrkārt Es neatkārtošu to, ko visi jau sacīja par eh, globalizācijas pielāgošanas fondu, bet ja mēs te pieliekam vēl klāt eh, <clears throat> ārkārtas budžetu, tad te ir 6,3 miljārda eiro. Un te ir šie skaitļi jāsaskaņo ar ražošanas izmaksām. Mēs balsojām par manu ziņojumu la, lauksaimniekiem nebūtu jāstrādā, jāmaksā vairāk par viņu ražošanas izmaksām. Ir jāatbalsta lauksaimniec rīt. Mums vairāk, mums nebūs jās, jāmaksā lielāki eh, tiešie maksājumi, tad, ja lauksaimnieki paši varēs dzīvot no savas saražotās produkcijas. Paldies, Mato kungs, tad Halveš. Paldies, priekšstādātāji, paldies, komisāra kungs. Mēs visi piekrītam tam, kam esat īstenojuši liels centienus iestājoties par saprātīgu budžetu. Taču mēs nevaram apmienāties ar to, kas mūsu rīcībā ir tagad, šodien. Es redzu, ka es esmu savā ziņā iespies stūrī, un man ir kā jābūt, jāpriecājas par to, ka situācija taču varētu būt sliktāka. Lūdzu, neapmierināties ar to situāciju, kā tā ir tagad, ja mēs jūs atbalstīsim ambiciozākiem centieniem. Laiki ir grūti un prasības ar vienu pieauga pret uh, lauksaimniekiem attiecībā arī uz, piemēram, drošību viņu pārtikā. Kopējās la, la, kopējā lauksaimniecības politika šiet tiks uh, samazināta tai finansējums. Mēs taču nevaram uzlikt lauksaimniekiem lielāku slogu, augstākas prasības un samazināt viņiem vienlaikus maksājums. Lauksaimnieki jau tā cieši no krīzes un no budžeta samazinājuma un ņemot vērā tirsniecības nolīgums, jūs sacījāt, ka globalizācijas fonds netiks izmantots tikai saistībā ar tirsniecības nolīgumiem, bet te es runāju par visiem tirsniecības nolīgumiem, piemēram, ar tiem, kas parakstīti ar Kolumbiju un Peru, tie kaitēja dažiem lauksēm, dažiem lauksamniecības nozīmēm, nozarēm, piemēram, banāniem. Kāds ir tad šis aptvērums? Un runājot par e, īpaši attālinātajiem reģioniem, Jūs jau, protams, varat saprat, ka tas, saprast, ka tas viss ir ļoti svarīgi, jo īpaši svarīgi visi šie pasākumi būtu tām ār, tiem īpaši perifērijā esošajiem reģioniem, jo viņiem jau tā ir sloks lielāks kā citiem. Tāpēc lūdzu um, nepieviliet viņas cerības. Paldies, Mato kungs, turpina Alvaš kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Jūs runājāt arī par degvielu. Ir ļoti daudz jomu, kur ir jāizmanto degviela. Un es saprotu, jūs arī ļoti daudz darījāt, lai sasniegtu vairāk. Bet Eiropas parlamentā ir tāds ļoti spēcīgs dzinējs, kas ir jāiedarbina, lai varētu nonākt pie mērķiem un lai varētu arī uh, izvirzīt konkrēts ambīcijas, bet bez degvielas mūsu motors nevar darboties. Tādēļ mums ir nepieciešama degviela, lai motors varētu darboties uz pilniem apgriezieniem. Protams, mums ir daudz izaicinājumu, mums vēl ir jānoiet tāls ceļš, ir jābūt taisnīgākai līdzekļu sadalēji, jo mums ir jāsasniedz nosprostie mērķi, un, protams, ir jāatbalsta arī tie reģioni, kam klājas visgrūtāk. Ir ultraperifērie reģioni, kam ir īpašas vajadzības, un tika runāts arī par piena kvotām šajā kontekstā. Tā tad netik izdevīgā situācijā esošiem reģioniem ir nepieciešama konkrēta politika, lai viņi atkal izķeparotos. Lūdzu, nākamā runātāja, paldies, es vēlējos pateikties uh, jums par jūsu milzīgo pacietību, ka jūs tik ilgi uzklausāt mūsu jautājumus, saka Raimers Skundze. Uh, Un īstenībā šodien mēs eh, runājam tikai par tādu projektu. Tā ir, tas ir komisijas atzinums par finanšu plānu. Mums noteikti vēl būs daudz karstas diskusijas nākotnē par to. Un eh, īstenībā šīs diskusijas skaidri pierāda, ka finanšu un eh, ekonomikas krīze mums vēl joprojām nav aiz muguras. Un tas smagi ietekmē arī lauksaimniecības. Esmu pārliecināta, ka komisijā būs ļoti daudz diskusiju. Būs diskusija arī, diskusijas arī starp visām trim institūcijām, parlamentu parlamentu, padomu un komisiju. Un mums ir jāsaprot, vai mēs līdzekļus samazinām vai uh, palielinām. Ja mēs līdzekļus samazinām, es vēlējos pavaicāt, cik tālu mēs līdzekļus varam samazināt un vispār vai tad būs iespējams kaut ko īstenot. Uh, cik daudz mēs šeit varam apgriezt, un mums ir jāsaprot, kas ir svarīgāk. Mēs vienā brīdī būsim dilēmas priekšā, kas ir svarīgāk - vidas aizsardzība vai pārtiks produktu nekaitīgums. Un tad šis sāpju slieksnis būs sasniegts, mums būs jāstrādā selektīvi un būs jāizlemj, kur mēs šo naudu varam pagrābt nost un kur mēs to nevaram darīt. Mums ir tas jāizdara, jo savādāk šo pašreizējo apetīti nevaram saglabāt. Abbiamo finito questo lunga sequenza di interventi. Paldies! Esam noslēguši šo diskusiju kārtu. Vēlējos pateikties komisāru kungam par viņu pacietību. Viņš nevien uzklausīja visus runātājus, bet viņš rūpīgi pierakstīja katra deputāta uzdotos jautājumus. Komisāru kungs. Kā jau Stefans Lefol teica, īstenībā šis ir tikai pats cīņas sākums agrī komitejā un parlamentā mēs teicām, nesam apmierināti ar šo priekšlikumu, jo mums joprojām ir jācīnās ar padomi. Un es saprotu, ka padome nebūs pārāk dāsna atvēlot uh, naudas čupiņu lauksaimniecībai. Mēs esam jūsu sabiedrotie šajā cīņā, un mēs darīsim visu, uh, kas ir mūsu spēkos, lai izveidot tādu KLP, kā mēs gribam redzēt. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kāds tas acīm man šķiet, tas bija Mato kungs, ka komisārs ir apmierinājies ar mazumiņu. Un nevajag berzēt rokas par neko. Es ne, nemaz ar mazumiņu neesmu apmierinājies. Ja jūs paraugāties, eh, ko es sacīju no savu mandātu sākuma, Es jums teicu, ka mans mērķis ir uzturēt KLP, tagad es esmu jūs priekšā un es jums saku, ka tas ir komisijas priekšlikums. Šo posmu mēs esam pārvarējuši. Es zinu, ka process nav beidzies, arī jūs to ļoti labi saprotat, taču es jums tagad saku, ka pamatojoties uz komisijas priekšlikumu, uz komisijas oficiālo priekšlikumu, es atkārtoju tā, tas priekšlikums norāda uz to, ka komisija saglabā KLP kā pamat uh, izdevumu savā budžetā. Man šķiet, ka KLP tagad atzīst visi komisāri kā galveno kopienas budžeta prioritāti. Tāds ir komisijas priekšlikums. Kā jau sacīja komisijas priekšsādātājs, šis budžets ir gan ambiciozs, gan realistisks, jo es atkārtoju, mēs ar šo priekšlikumu nācāt, klā, nācām klājā, ņemot vērā arī parlamentu priekšlikums, ņemot vērā arī pašreizējo saržģitos budžeta apstākļus. Uh, Turklāt dalībvalsts pieprasa komisijai būt vēl ambiciozākai, ne tikai uzturot tradicionālās politikas, bet arī um, īstenojot kaut ko jaunu. Jūs taču piekritīsiet man, ka šī izvēle nav viegli, mums ir jāsabalansē šīs divas lietas. No vienas puses jāsaglabā stiprās politikas, kā piemēram KLP, un no otras puses nākt klajā, uzlikt uz jūsu galda un uz komisijas galda ambiciozus mērķus, kurus agrāk sev neizvirzījām. Tātad uzdevums nav viegls. Vienīgais, ko es jums kā lauksaimniecības komisārs varu sacīt, ka es kolēģijas komisijas vārdā tagad varu sacīt, ka komisija nākos klājā šajos sarežģītajos apstākļos ar ambiciozu projektu KLP. Tātad tā nav nekāda apmierināšanās ar mazumiņu. Es tagad jums detalizēti nevaru stāstīt Daži no jums uzdeva jautājumus, kā darīsim to, kā mēs rīkosimies šai gadienā, bet no oktobra mēs varēsim detalizēt spriest par to, kā mēs to visu izmantosim. Es domāju, jūs varat saprast, ka es tagad nevaru jums sniegt sīkāku informāciju tagad. Daži saka, ka finanšu. Uh, schēmā attiecībā uz KLP mēs bijām pārāk detalizēti un citā kā pieprasīja jaun, sīkāka informācija. Mēs nāksim klējā jau jaunu normatīvo priekšlikumu. Tas nav viegli, tā mēs līdz šim strādājam. Pat labam mums ir tāds kā dzīves ietvers, mums jāskatās, kā mēs to sadalām, kā mēs to izmanto, izmantojam, lai sasniegtu savus mērķus. Jēglis kundze, runājot par ziņojumu pirmo ref, pirmo pīlāru, otro pīlāru un ietekmi uz vībi. vidi. Es jums varu vienu lietu pavisam skaidri apliecināt. Ne tā, mm, tāpēc vien, ka mēs pirmajā pīlārā esam iekļāvuši zaļumošanu, tad mēs eh, otrajā pīlārā to neparedzam. Pērlam, pa, plenārsēdē, kad mēs spriedām par desa ziņojumu, jūs redzējāt, ka mēs arī gribējām to noteikt. Uh, finanšu perspektīvā. Mēs neliekam otrajā pīlārā apmaksāt pirmajā pīlārā paredzēto zaļumošanu. Te dalību valstīm reģioniem ir paredzēta iespēja turpināt finanš, finansēt pasākums vides jomā, izmantojot vienu vai otru pīlāru. Mēs nevienu ne, ne otru pīlāru te nekam neupurējam. Un tālāk, jūs sacījāt, ka parlaments baidās, un es uzskatu, ka arī agri komiteja baidās no tā, kāda būs situācija turpmāk. Nav tā, ka tāpēc vien, ka mēs esam paredzējuši šo budžeta pozīciju uh, globalizācijas pielāgošanas fondam, ka tagad mēs pilnīgi nenodarbosimies, nebūsim uzmanīgi ar uh, Uh, no tirzniecības nolīgumiem. Es skaidri saprotu, ka ir tādas sekas no šiem nolīgumiem, uh, kas nav kompensējums ar globalizācijas fondu līdzekļiem. Ir, ir tādas sekas, kas nav kompensējums naudas izteiksmē. Taču, kad ir konkrētas sekas, mums arī jāparedz iespēja uh, kā tās kompensēt. Mēs, mums jāparedz kaut kāds mehānisms, lai neizmantot otro pīlāru, piemēram. Mums ir jāparedz specifisks budžets tam. Un tad, kad jūs jautājat, kā tiks izmanšot, izmantot šis globalizācijas pielāgošanas fonds, taču atkal jūs man te jautājat par daudz detalizētas informācijas. Man taču jābūt vispirms juridiskajam pamatam, pat labam man tāda vēl nav, un es jums nevaru sniegt šādu informāciju. Mums tā vispirms ir jāizvērš juridiska analīze, kā šos instrumentus varēsim izmantot. Mēs nu pat esam beiguši sarunas par skaitļiem, nu un tad eh, tuvākā mēneša laikā būs pienācis brīdis eh, domāt par normatīvo priekšlikumu. Lefolle kungs sacīja, ka cīņā budžeta vēl nav beigusies, Es jau to sacīju pašā sākumā, jā, arī es labi apzinos to, ka tas vien, kā mēs vienlaikus runājam, un pirmo reizi kopš ilga laika mēs vienlaikus runājam par KLP reformu un budžetu. Te ir zināma saikne, jāsecina, jā, ir saikne starp budžetu kohēzijas politikai un uh, budžetu KLP. Mums ir tātad jānotur līdzsvars uh, starp šīm politikām, starp dažādām dalībvalstīm, un ir uh, zināms uh, rezerves, kas mums jānoliek, uh, jā, jāatliek malā. Ņemot vērā to, kā attīstīsies sarunas starp padomi un parlamentu pamatojoties uz komisijas priekšlikumu, uh, varēs redzēt, kā, iet, kā tas iespaido maržu uh, attiecībā uz dalībvalstīm saistībā ar KLP. Kalniete skundze par to izteicēja, man šķiet, Karnovski kungs arī atsaucās uz uh, šo līdzsvarošanas uh, uh, maksimumu vienu trešdaļu. Es gribu atkārtot, te nav runa par vienu trešdaļu no vidējā uh, budžeta komisārs eh, vēlas, lai, eh, vēlējās, lai visi komisāri pieņem šo priekšlikumu, un visi komisāri, atkārto, visi komisāri piekrita šim priekšlikumam. Tātad ir runa par vienu trešdaļu palielināt pašreizējo apjomu, lai sasniegtu 90%, pašreizējais <clears throat> mm, pašreizējais 90% no vidējā. Tātad, ja mēs izmantojam šos 90%, tad mēs par vienu trešdaļu palielinām. Un līdz ar to tas sadalījums starp dalību valstīm nav tāds, kas rada līdzsvaru trūkumu. Un uh, tur nav nekāds pretruns uh, ar to, uh, cik dalībvalsts var izmantot no kohēzijas politikas un no KLP. Budžeta komisāram arī jāraugās, kā viņš var šīs lietas saskaņot, nodrošināt līdzsvaru, un viņa priekšlikumu pieņēma visa kolēģija, visa komisija. Protams, ka pastāv saiknes starp globālās pakotnes uh, diskusijām. Uh, un to, kā mēs sadalīsim uh, šīs summas starp dalībvalstīm. Runājot par uh, nabadzīgākajiem, es atkārtoju, nav tā, ka tāpēc vien, ka mēs budžeta slogu esam pārlikuši uz sociālo fondu, programma nabadzīgākajiem tiek atdalīta no kopējās lauksaimniecības politika programma nabadzīgākajiem vēl ar vienu ir saistīta ar KLP, bet vienkārši šī summa tagad ir uh, nodrošināta, ir 2,8 miljārda eiro. Un tā ir nodrošināta mazāk uh, tiem nabadzīgākajiem, pamatoties uz pašreizējo juridisko bāzi, līdz šim vienīgais finansējuma avots bija KLP, tā tad mēs bijām saistīti ar intervences apjomu. Bet tagad mēs nevaram finansēt vairāk nekā mums ir uh, šie uzkrājumi. Un tas nozīmē 400 miljārda eiro gadā, 400 miljārda eiro miljonu eiro gadā tika virzīt šim mērķim. Ja, ja intervences uzkrājums bija lielāks, tad mēs varējām arī piešķirt vairāk līdzekļu. Taču tagad eh, šo summu vismaz 2,8 mēs esam noteikuši, taču nodrošinājuši, taču pēc 2013. gadā situācija varbūt mainīsies, taču es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka ja mēs nepanāksim vienošanos ar vairumu dalībvalsts padomē, pamatojoties uz komisijas priekšlikumu, uh, kas uh, pirmoreiz izskanēja 2008. gadā un tad uh, tika mainīts 2010. gadā, tad risks ir tāds, ka 2013. gadā mūsu rīcībā būs 0 eiro šai programmai visnabadzīgākajiem. Tātad mums ir jāpieņem šī programma, lai mēs varētu to turpināt 2013. gadā runājot par degresivitāti un maksimālo līdzekli. Vairāk eh, priekšlikumus jūs saņemsiet oktobrī normatīvā priekšlikuma ietveros. Runājot par finanšu perspektīvu, ja plānu, tur mēs gribam uzsvērt, ka elementi, kas saistīti ar zaļumošanu vai ar maksimālo apjomu, tie ir ļoti svarīgi elementi kopējas lauksaimniecības politikas ticamībai. Un eh, to jūs redzēsiet arī reformā, taču reāla informācija, kā tas tiks īstenots, to jūs atradīsiet mūsu nākošajā priekšlikumā. Mēs, protams, saprotam parlamenta nostāju, un tad mēs spriedīsim par normatīvo priekšlikumu. Bon, monsieur, uh, Voj... Vojčakovska kungs eh, sacīja. Uh, ka viņš ir drīzāk vīlies ar lielu vilšanās, jo 2004. gadā mums vēl bija kaut kāda uzkrājuma, un tagad dalībvalstīm ir samazināts budžets. Jā, jums ir taisnība. Dalībvalstis spēlē svarīgu lomu diskusijās nākotnē. Galīgā vienošanās būs neatņemama dalībvalsts nostājas sastāvdaļa, taču komisijai, kā jau es sacīju, bija jāizstrādā budžets, kas ir arī realistisks, tikpat realistisks, cik ambiciozs. Mēs ņemam vērā pašreizējo ekonomisko situāciju, un tā ir atšķirīga no tās, kāda bija 2004. un 2003. gadā vai agrāk. Tātad eh, mēs pamatojam mūsu budžeta priekšlikumus pašreizējo ekonomisko situāciju, un šajā pašreizējā politiskajā situācijā KLP vēl ar vienu ir Eiropas budžeta prioritāte. Eiropas komisijas priekšlikumā man šķiet, ka to ir svarīgi uzsvērt un apzināties. Un katru reizi jums atgādina, ja parlaments un dalība valsts vēlas palielināt Eiropas budžetu KLP vajadzībām, tad par to mēs vēl varam spriest. Runājot par uh, tiešiem maksājumiem, par izlīdzināšanu, uh, par šīm bāžām, kā nodrošināt uh, visu summas piešķiršanu dalību valstīm. To formu jūs konkrēti atradīsiet normatīvajā priekšlikumā, kas būs vēlāk oktobrī. Patrau Neves kundze uzdeva jautājumu, kā NKP, eh, kā kopēja lauksanīsīs politika varētu būt eh, godīgāka. Es nedomāju, ka te, tas kaut kā apdraudēs paredzētās pozēju programmu. Pozēja programma paliek tajā pašā vietā, kurā, kurā tā bija agrāk KLP ietvaros, kā šis uh, kā KLP varētu būt um, godīgāka, nu, te mēs uh, spriedīsim par to finansējumu sadalījumu, kā jau es jums sacīju. Reģioni, īpaši attālielu reģioni, kā jau es sacīju, mēs nesam paredzējuši īpaši, līdz, īpaši kaut kādas negatīvas sekas uz šiem uh, Um, īpaši attālajiem reģioniem, viņu situācija nemainīsies. Kalnietes kundze, es jums jau paskaidroju, kāds ir modelis un pamatojoties uz to, mēs nāksim klajā ar priekšlikumu oktobrī. Donc, monsieur Lavija. Lavija kungs, Eh, nav 8 miljardi, 2,8 miljardi globalizācijas pielāgošanās fondam. Nav runa par 8 miljardiem. 2,8 miljardi, nu būtībā 9. Eh, tie 9 miljardi attiecas uz phasing me in jaunajām dalībvalstīm. Un tad šos miljardus mēs izņēmām no otrās izdevuma kategorijas, lai tad izmantotu citur phasing eh, in vajadzībām. Runājot par nabadzīgākajiem, papastāmkus kungs ir aizgājis, taču atbildot zīvot šo jautājumu, varētu sacīt, ka juridiskais pamats ir tas pats, kur piedāvāja komisija. Ja būs kaut kāda ietekme uz KLP, tad mēs redzēsim, kā, kā risināt šo situāciju pēc tam, kad mēs komisija būs nākuši klājā savu normatīvo priekšlikumu. Runājot par elastību starp pirmo un otro pīlāru, es jums jau sacīju, ka šī elastība attieksies tikai uz normatīvās pakotnes pieņemšanu. Tā nebūs elastība, kas paliks e, pilnīgā dalībvalstu pārziņā arī vēlāk. Tā vienkārši ļaus komisijai izvēršot sarunas ar padomi un parlamentu, izdarīt e, izmaiņas Un tad tur tiks uh, izlīdzināt šīs summas ar pirmo un otro pīlāru. Šis priekšlikums man ir ļoti dārgs. Un runājot par pētniecības un attīstības programmu, jā, tā būs Eiropas programma, tā tiks finansēta par 100% no Savienības budžeta. Un komisijas paziņojumā un normatīvajā priekšlikumā, ar kur nāksim klajā pirms 2013. gadā, mēs uh, pastāst, pastāstīsim, kā mēs esam paredzējuši to izmantot. Tā būs viena pro programma, kas tieši attieksies uz KLP prioritātei. 5,1 miljārds eiro tiks izmantot, lai finansētu prioritātes pētniecībā, attiecībā, tā skaitā arī, lai finansētu šo pārnesi no pētniecības uz reālu praksi izmantošanu. Runājot par eh, summām, 2014. gads salīdzinājot ap 2013. gadu, man šķiet, ka ir mazliet pāragri par to tagad spriest, jo vēl nav izstrādāts norma, nor, izstrādāt normatīvā pakotne. Tas ir tikai normāli. Tas nav daudzgadu finanšu plāns, kas var noteikt, uh, kādas summas tiek atvēlētas vienai vai citai lauksaimniecības nozarei. Uh, Mm, tas attiec uz dalībvalstīm pirmajā, pirmā pīlāra ietvaros, un uh, tas tad uh, atainosies nākošajā sarunās par KLP. Uh, bon, monsieur Sekrievski disait que le maint... Sekrievski kungs sacīja, ka budžeta uh, uzturēšana šā pašreizējā līmenī ir izgāšanās, jo mums vajadzēja palielināt budžetu. Parlaments lūdz, lai budžets tiek saglabāts, un tagad es jums saku, ka uh, Mūsu priekšā tagad ir komisijas priekšlikums, kā, kurā arī izpaužas ir budžeta saglabāšana. Tātad kā tiks izmantots lauksaimniecības eh, attīstības fonds eh, lauksaimnieku reģioniem, tas viss parādīsies likumdošanas priekšlikumā, tas attiec arī uz nelielajām saimniecībām. Visi šie elementi atainosies eh, normatīvajā priekšlikumā. Köstingeris kundze, arī jums varētu atbildēt tieši tāpat runājot par uh, īpaši nelabvēlīgajiem afidiem. Tā, tā nav nekāda pārnes uz pirmo pīlāru, tas paliek otrajā pīlārā, tas kāds papildinājums. Nu, par to mēs jau runājām. Runājot par globalizācijas pielāgošanās fondu un fondu krīzes gadījumiem. Runājot par krīzes fondu, mēs to izmantosim. Uh, tikpat ātri, kā mēs izmantojam šīs, šos te tirgus pasākums. Tās būs ārkārt, tā būs ārkārtas mobilizācija, ārkārtas izmantošana. Um, gadījumos, kad, piemēram, bija sanitāra rakstura krīze, komisija uzreiz eh, piešķīra šos līdzekļus tāpat kā tirgus problēmu gadījumos. Iespējams, ka ka sīkāk informāciju varēšu sniegt jums vēlāk. Dantēna kungs, viņam vajadzēja doties prom, cik saprot, te sasaist ar kohēzijas fondu. Es saprotu, ka būs šāda sasaiste, tāpat kā ar uh, finanšu perspektīvu, un tas pats attiec arī uz kohēzijas politiku. Te tā būs sasaiste katrā dalībvalstī, lai nodrošinātu šīs summas līdzvarot izmantošanu katrai dalībvalstī atsevišķi. Kalinovski kungs, es palieku pie šiem mērķiem par taisnīgāku sadalījumu. Taču jāņem vērā, ka budžeta mērķi tiek e, noteikti ne tikai paturot prātā kopēja lauksaimniecības politiku, jāņem vērā zinām ierobežojumi, kad mēs vienlaiks runājam par KLP reformu un un budžetu, tad ir zināmas lietas, kas vienkārši ir, nu, ar ko ir jāsamierinās, jāsaskaņo. Ja vai dalībvalsts pieņems budžetu, kā sacīja Jāra kungs, salīdzinot 2013. un 2014. gadu, es domāju, par to varēs runāt pēc normatīvā priekšlikuma pieņemšanas. Vai dalībvalstis var pieņemt budžetu, vai var arī to nepieņemt? Reigners kundze arī plā jautāja. Man, no kurienes tad būs šis samazinājums? Man šķiet, ka te ir runa par KLP nepieciešamu absolūto minimumu. Komisija nenāca klējā šo priekšlikumu ar domu, ka kaut kas būs jāsamazina. Ja parlaments uzskata, ka ir jāsamazina, tad jāuzņem šī politiskā atbildība. Bet komisija uzskata, ka KLP vajadzībām šis budžets ir nepieciešams. Tas ir nepieciešams, lai pani sasniegtu Uh, pārtiks nodrošinājumu mērķus. Es varu paredzēt kaut kādu, um, man nav nekādas maržas, nekādas rezervas, ka mēs varētu samazināt par šo budžetu. Mēs nenācām klājā ar šo priekšlikumu ar domu, ka to varētu samazināt. Nu, te ir viss tā kā jau sarēķināt. Kā dalība valsts risinā šo situāciju, nu, es nezinu, es nevaru viņu vietā atbildēt šo jautājumu. Sí, sí. Sí. Uh à fait. Che minuit. Chiediamo oui. scusa all'interprete. Oui, Grazie. Gra paldies, turpin priekšstādātājs, paldies, komisāra kungs. Jūs sniedzāt ļoti izsmeļošas atbildes uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Nu, līdz ar to mēs varētu beigt šo sanāksmi koordinātori. Es gribētu jums atgādināt, ka koordinātori sanāksme būs rīt pēc komitejas sanāksmes. Līdz ar to šī sanāksme ir veikusies. Paldies visiem!